Gudētie kolēģi, sāksim sanāksmi. Mums ir ļoti gāra darba kārtība. Sāksim sanāksmi ar astoto mūsu darba kārtības punktu. Un šajā sakarā jāici arī sveicu reģionu komitejas priekšsādātāju Vanden Brandes kungu. Viņš nav pirmo reizi ar mums, bet ir ļoti liels prieks vienmēr jūs šeit uzņemt. Un arī tūlīt padošu vārdu jo jūs esat šeit, lai runātu par ļoti svarīgu pētījumu, svarīgiem rezultātiem, pēdējām desmitā grāmatu par daudz līmeņu pārvaldību. Šīs jautājums ir ļoti svarīgs reģionu politikai, un tādēļ esam ļoti priecīgi, ka esat šeit mūsu vidū. Vārds jums liels paldies! Priekšsēdētājs kundze Danuta, godātie komite, reģionu komitejas eh, deputādāms un kungi. esmu ļoti priecīgs šeit būt uh, komitejā jūsu vidū, un tās nav vienkārši kaut kāds gatavs uh, formulas uh, vai savs vērdi, bet esmu tiešām ļoti priecīgs būt šeit un gribu uzsvērt dažus punktus, kāda ir reģiona komitejas baltā grāmatā par laudzes līmeņu pārvaldību un runāt ar šo jautājumu par jums. Kā jūs zinat, Lisabonas līgums stājas pēc astoņus gadus pēc um, institucionālā procesa uzsākšanas. Mm, tiks izveidots jauns institucionālais līdzsvars. Tiks stiprināts arī likumdošanas budžeta pilnvaras, kāds tiks piešķirts Eiropas parlamentam. Šīs pilnvaras, kas ļaus stiprināt politisko dimensiju Eiropas Savienībā. Un es ceru, ka tagad mēs ejam daudz stabilākā fāzē un ir laiks izmantot visu potenciālu, lai varētu stiprināt Eiropas pārvaldību, un mūsu galvenā loma tagad ir nodrošināt nepieciešamos rīks un instrumentus Lisabonas līguma īstenošanai. Mēs uzskatām, ka daudzlīmeņa pārvaldība ir viens no šiem instrumentiem, kādu mēs tagad varētu izmantot un arī turpmāk. Un kā politiķiem mums visiem nāk saskaties ar paradoksu. Ir vairāki paradoksi, bet ir arī vismaz šis. Jo aktuālāk Eiropa kļūst par ikdienas sastāvdaļu mūsu pilsoņiem, jo lielāks ir arī likumdošanas e, ietekme uz nacionālajiem stratēģijas un politikas izvēlēm. Jo kompleksāk arī šķiet šī procesa Līdz ar to pārvaldība ir ļoti svarīga veiksmīga Eiropas integrācijai. Vairākus mēnešus, jo īpaši tas ir skaidrojums ar ekonomisko krīzi, Eiropas pārvaldība, Eiropas vadība un tās spēja atbildēt uz, uz uh, izaicinājumiem ir bijis galvenās mūsu diskusijas, kur piedalījušās ir parla piedalījušies parlamenta deputāti, īpaši arī reģionu komiteja, un arī izstrādājot pagājušajā gadu balto grāmatu, Pirmajos trīs mēnešos notika šī krīze, un tādēļ mēs arī uzdevām sev jautājumu par to, cik relevanta un aktuāla ir šī iniciatīva. Un pavisam drīz mēs sapratām, ka globalizācija palielina daudz līmeņu pārvaldības pievienoto vērtību. Globalizācija norāda uz to, ka ir nepieciešama sadarbība un konkrēta rīcība politiskā līmenī. Ekonomisk ekonomikā un arī finanšu situācija un aktivitāte arī reģionu līmenos ir ļoti svarīga, lai varētu pieņemt īstenot esošos un turpmākos pasākums, iniciatīvas un reformas, kuras noteiks Eiropiešu nākotni turpmāko desmit gadu laikā. Un ir ļoti svarīgi saprast daudz līmeņu pārvaldību globalizācijas kontekstā. Šī vertikālā dimensija attiec uz visiem politiskiem līmeņiem, no globāla uz lokālu līmeni un otrādi. Tiek uzšķirt arī šī nošķirtība starp eh, nacionālo un starptautisko politiku un nepieciešamību stiprināt Eiropu, nodrošināt konverģents un integrācijas procesus. Kad tiek eh, īstenots eh, kopīgas stratēģijas par nodarbinātību, par klimata izmaiņām, ekonomisko izaugsmu. Visas iesaistītās puses, valsts vai privātais sektors, visiem ir jādala atbildība, kāda tiem ir paredzēta demokrātiskā sabiedrībā. Daudz līmeņu pārvaldība var nodrošināt daudz funkcionālāku sadarbību. Tātad skaidri runājot Šeit mēs nerunājam par jaunām institūciju debatēm. Mēs nevēlamies šeit tādas uzsākt. Ļoti daudz cilvēki ir cietuši strādājusi tad 8 gadus pie Līsbonas līguma stāšanās spēkā, šeit mēs nerunājam par jaunām institucionālām debatēm. Mēs runājam par funkcionālu sadarbību, kas garantētu nepieciešamo elastību, lai varētu sasniegt kopīgos mērķus. Tas nodrošinātu arī jaunas Eiropas Savienības politikas izstrādes dinamiku, nodrošināt uh, efektīvu partnerību visās pārvaldības līmeņos, ir vertikālā subsidiaritāte, eh, arī uh, sociālie partneri un horizontālā sadarbība, tātad daudz līmeņu pārvaldība, daudzpusīga pārvaldība, kur iesaistās visas attiecīgās puses. Un šī daudzlīmeņa pārvaldība, godātā priekšsēdētāja un godātie deputāti, uh, Šeit mēs runājam par kompetenci pārdali un nevis par kompetenci sadalīšanu. Un šeit mēs vēlamies sasniegt Eiropas Savienības galveno mērķi - stiprināt kopienas rīcību jomās, kuras ir aktuālas mūsu pilsoņiem. Baltās grāmatas rekomendāciju mērķis ir vēl skaidrāk uzsvērt Eiropas Savienības ambīcijas, lai varētu nodrošināt daudzveidīgu pārvaldību, plānojot uh, arī dažādas uh, pārvaldības situācijas, uh, dažādos līmeņos, arī reģionālā līmenī, īstenojot Eiropas politikas. Un mūs arī vienmēr atbalstīs jūs komiteja. Jūsu uh, Uh, ziņojums par pārvaldību un partnerību ar uh, nacionālā reģionālā līmenī aicina reģionālo komite, reģionu komiteju uh, palielināt savu darbu, attīstīt pārvaldības praksi gan kvantitatīvā un kvalitatīvā veidā. Un kā arī ir panākt vienošanās ar komisijas prezidentu Barozo kungu, mēs strādājām arī pagājušajā nedēļā, es runāju ar komisiju par šo jautājumu. Tuvāko mēnešu laikā nāksim klajā ar vadlīnijām kuras tiks arī iesniegts komisijas kolēģijai par to, kā nodrošināt, lai mūsu baltā grāmata tiktu īstenota. Mūsu baltajā grāmatā mēs piedāvājam politisko programmu Eiropai, izveidot pa Eiropu partnerībā, lai stiprinātu Eiropas rīcību un izmantot šo kopienas metodi, kas ir Eiropas pārvaldības stūrakmenis. Tas nozīmē leģitimitāti, efektivitāti un arī Eiropas um, Morisa parandī pārskatāmību, un to mēs varam garantēt tikai tad, ja vietējās un arī reģionālās iestādes pilnvērtīgi piedalās šajā politikā un nav tikai starpnieki. Tas nozīmē, ka ir jāiesaista reģionālās un lokālās iestādes, uh, un pārvaldība Eiropas uh, lēmumu pieņemšanā. Mēs piedāvājam, lai katra lielākā strateģiskā kopienas reforma uh, Tai tiktu paredzēts arī teritoriālais rīcības plāns, kur tiek paredzēts politiskā struktūra, lai atvieglotu lēmumu pieņemšanu, īstenošanu un arī izvērtēto, ieviesto politiku izvērtējumu. Ir jāiekļau un jāparedz arī decentralizēta komunikācija. Mēs iesakām integrētas politikas labāk sadarboties eh, ar dažādiem mm, pārvaldības līmeņiem un arī uh, konsekventi īstenot nozars politikas, lai varētu stiprināt sinerģiju. Aizslēgtām durvīm mēs nevaram strādāt, mums ir jāuzlabo sinerģija. Mēs aicinām arī iesaistīt vietējās un reģionālās pašpārvaldes, lai labāk varētu izstrādāt likumus, lai nodrošinātu arī atbildību iekšējo pārdalu un līdzsvaru attiecībās politikas izstrādu un tās piemērošanu. Mēs uzsveram, cik nepieciešami ir sistemātiski izmantot teritoriālo ietekmes novērtējumu un kopienas rīcības izvērtējums mehānismus, lai nodrošinātu to, ka lēmumi tiek pieņemti un piemēroti atbilstīgos līmeņos saskaņā ar subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem Mēs arī iesakām inovatīvas un pārvaldības metodas, kuras ir balstīts uz partnerību. Piemēram, izmantojot trīspusējos līgumus un arī iespēja attīstīt teritoriālo sadarbību. Pāriet no līguma uz līgumu. Es turpināšu savā dzimtajā valodā ar jūsu atļauju. Voorzitter, Overigens mag de inwerkingtreding van het verdrag van Lissabon niet betekenen. Uh, eh, Lisabonas līguma stāšanās spēkā uh, nedrīkstētu nozīmēt, ka diskusija ir beigta, bet uh, mums patreiz ir debate par institūcijām un pārvaldību. Uh, Kā tās varētu tikt virzītas Eiropā? Mums ir jārunā par intrainstitucionālo sadarbību un pilsoņu līdzdalību. Tie ir jautājumi, kur, kur, no kuriem mēs nevaram izvairīties. Tie ir ļoti svarīgi Eiropas politikas kontekstā un tās stratēģijai. Tā ir liela atbildība jaunai komisijai. Un uh, tur mums arī notiks jauno komisāru noklausīšanās, un šis temats noteikti tiks skarts, lai mēs konstatētu, kādi mērķi būs jaunajai komisijai patiesībā. Un līdz ar to es esmu arī jums uh, pateicīgs, ka arī e, es tieku iesaistīts uh, šajā uh, noklausīšanās. Mūsu ieteikumi, kas attiecas uz ārējo piedalīšanos šajā Eiropas projektā, tie nav virzīti ne tikai uz to, lai uzlabotu pašvaldības, bet tas ir arī politisks ieguldījums, kurš, kura mērķis Uh, būtu uzlabot starp institucionālās sadarbības kultūru. Es priecājos, protams, uh, par prezidenta Buzeka atbalstu uh, un arī piekrītu viņa ierosinājumam, kur Eiropas debatēm ir jākļūst politiskākām. ir paradoks, ka institūcijas uh, vēlas sasniegt konsensu, uh, un tas padarīja neiespējamu debati Eiropā, un uh, ta, to, šo debati nebija iespējams padarīt politiskāku. Un līdz ar to pilsoņi mūsu globalizētajā pasaulē īsti nesaprot, ka Eiropas Savienībai ir īpaša loma. Tā ir ļoti tehniska debata, bet arī politiska debata, jo ir ja taču runa par cilvēkiem. Un pilnīgi noteikti tas ir arī viens no vājajiem Eiropas punktiem vēlētie pārstāvi Eiropas nacionālajā un reģionālajā līmenī um, būtu šai problēmai jārod risinājums. Priekšsēdētājs kundze, šī baltā grāmata ir arī komit, reģionu komitejas ieguldījums Eiropas agendai. Un nākošajos mēnešos uh, Eiropas Savienība izšķirsies par stratēģiju daudzos svarīgos jautājumos. Ir runa par demogrāfisko attīstību, par klimatu pārmaiņām, par nabadzības apkarošanu, arī saistībā ar Kopenhāgenes samitu. Uh, lai atkal panāktu jaunu augšupēju pēc ekonomiskās un ekoloģiskās krīzes, par, lai veicinātu ilgtspējību, lai tikai nosaukt patreiz daži, dažas no tēmām un mums ir jāmaina arī metodes saistībā ar Lisabonas līgumu. Jūs zinat, ka 900 pilsētu mēri Eiropā ir apņēmušies līdz 2020. gadam uh, vairāk nekā 2020 sasniegt. Un es domāju arī, ka Kopenhāgenā nākošajā uh, nedēļā tūkstošpilsētas mēri uh, nolems, cik tālu mēs varam virzīties šajā virzienā. Un vakar reģionu komitejā, komitejā uh, mēs uh, decentralizēti organizējām pirmās azīzes, un ja nav runa tikai par klimata pārmaiņām, tur mums arī jābūt ticamiem, lai varētu e, veikt kādas darbības, un tā ir arī platforma kontrolei, lai mēs varētu kontrolēt Lisabonas stratēģiju. Un aizvakar bija arī pirmā sēde, e, pirmās sagatavošanās ar LEM, Tātad pirmā konference pašpārvalžu tikšanās vidusjūras reģionā. Arī Eiropas grupējumu par teritoriālo sadarbību un, protams, arī makro reģionu stratēģijas kā arī stratēģija Donavas reģionam. Mums ir nepieciešama integrēta politika, piemēram, kāda ir domāta vidusjūras telpai. Tie ir tikai, tikai daži piemēri. Tie, tas ir aizsākums mehānismiem, kādi, kāds būtu jātīsta labāk sabiedri, sadarbības veicināšanai, lai Eiropas Savienība varētu izpildīt savus pienākumus uh, un izdot attiecīgus likumus. un tādēļ mums būtu jāsadarbojās arī ar komisiju. Pēc atklātām padomes sēdēm, lai mēs varētu izveidot jaunu darbības plānu labākai komisijas mandāta realizācijai, uh, un mūsu sarunas ir arī labāks ieguldījums darba grupu darbā. 22. septembrī Eiropas kolēģijā Brigē arī runāja Filipe Gonzales, lai redzētu, kā tas tiek realizēts. Un es ceru un arī ticu, ka šī doma šī, šī doma par uh, līgumisko veidolu būs par labu pamatu uh, labai sadarbībai. Un es pieņemu, ka arī balto grupā uh, mēs uh, vienosimies par kādu lēmumu. Es gribēju nosaukt dažus elementus, dažus izcilākās um, darbības, kuras veido pamatu šai baltajai grāmatai. Un ir ļoti nozīmīgi, ka jūsu kritika, jūsu reakcijas, jūsu piezīmes tiek izteiktas arī šeit Uh, un es zinu, ka jūsu komiteja ir vēlējusies izveidot iniciatīvu. Un es ceru, ka mūsu iniciatīva arī uh, sniegs ieguldījumu arī rekomendācijas, un esmu arī ļoti liels uh, priecīgs arī par šo perspektīvu, kas sniedz mums arī jaunas uh, iespējas uh, tuvināt ciešāk sadarboties. Lielas paldies par jūsu uzmanību. Uh, thank you. Uh very much. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es domāju, ka mēs šobrīd esam nākamajā debašu fāzē attiecībā uz Eiropas politisko darba kārtību, bet es domāju, ka šajā 2020 Eiropā, ka tas arī atbild, mēs saņemsim vairākas atbildes nākamajā nedēļā, mums ir ļoti svarīgi mērķi, bet, un tie ir, un tie ir kopēji, <clears throat> ko mēs visi dalām. Uh, Es eh, ceru, ka mēs agrā jau stadīnā, stadijā eh, spēsim tikt galā ar visiem šiem izaicinājumiem, un tas, ko mēs esam no dzirdējuši no reģionu komitejas, būtu ārkārtīgi vērtīgi mums izprast, izprast, kā mēs varēsim šos ambiciozos mērķus sasniegt, kas ir mūsu darba kārtība priekšā. Jo šie mērķi ir absolūti E, saskaņoti gan mums, gan reģionu komitejai. Un es gribētu šobrīd atvērt debates. Es ļoti atvainojos, kolēģi, mums nav viss laiks, kas mums ir nepieciešams šim punktam apspriešanai par šo punktu jābeidzas desmitos. Tādēļ lūdzu izlemiet e, šobrīd, vai jūs vēlaties izteikties par šo jautājumu vai nē. Sākšu ar Tremā Pūles kungu, kuram došu vārdu kā pirmajam. Paldies! Jā, prādē. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Paldies! Vēlos pateikties jums par eh, sniegto informāciju, Vanden Branta kungs. Man būs jums sekojošs jautājums. Eirobarometrs eh, šogad izstrādā pētījumu, kurš norāda uz to, ka 50% eiropieši ir vairāk uzticības tieši reģionālajām un vietējām pašpārvaldēm ka tiek uh, uzdots jautājums par uh, Eiropas Savienības un arī viņu valsts uh, pārvaldību. Tajā šajā pašā Eirobarometra pētījumā mēs arī redzam to, ka pilsoņi uzskata, ka reģionālie un uh, reģionālās pašval, attiecībā šīm pašvaldībām 58% eiropieši uzskata, ka netiek šeit, uh, ka viņi nepiedalās Eiropas procesā. Eiropas lēmumu pieņemšanu procesā. Kādi ir konkrēti jau pasākumi, kuri varētu mazināt šo pilsoņu bāžas? Ko mēs varam darīt praksē? Ne tikai runājot par labām iecerēm, bet kā mēs tiešām varētu labāk iesaistīt reģionālās un lokālās pašpārvaldes, kā varētu palielināt viņu uh, lomu. Paldies! Uh, Lambert van Nistelrooy, please. Paldies, tālāk uh, Lambert van Nistelrooy vārds. Paldies. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, fakts, ka Liks Fandēn Brande, ka komitejas prezidents ir šeit. Eh, parādā, cik svarīgas ir šīs debates. Tas būtībā ir arī sarunu nobeigums, kurš jau ilgis eh, daudzus gadus. Eh, bet, ja mēs palūkojamies ikdienas praksē, tad mēs secinām, ka nacionālajās dalību valstīs tas līdz tam vēl tas īsti tā nav nonācis mums bija pieredze ar Lisabonas stratēģiju, Eh, kā tiešām mūs, mēs lūkojāmies uz atsevišķo dalību valstu pozīcijām, eh, mazāk uz reģioniem un pašvaldībām. Un vakar mēs runājām par klimata pārmaiņu stratēģiju. Mēs gandrīz nevaram iedomāties, ka uh, tas ir Eiropas Savienības attīstīt, attīstīts plāns, tas vēl ir, uh, nav it kā īsti nonācis zināšanai. Un tādēļ es gribēju jums uh, vaicāt, kas ir uh, iespējams, ja atkal tas netiek realizēts. Uh, varbūt mēs te tikai runājam uh, par reģionu Eiropu. Jūs runājāt par, par paktu. Uh, bet jūs, kā reģiona komiteja, jums būtu jāsacina, eh, ka eh, šie visi noteikumi tiek mīdīti kājām, vai jums nebūtu jāsit dūra galdā, kad atkal ir nolēmta renacionalizācija. Tad vajadzētu varbūt ko darīt, varbūt jūs esat pārāk mīļi un pārāk uh, pieticīgi. Varbūt mums arī par to būtu jādomā vai šis teritoriālais pakts, kāds tas patreiz mums guļ uz galda, vai tas ir pietiekams? Paldies! Tātad došu vārdu Janam Albrehta kungam. E, pani Przewodnicząca, Pani Przewodnicząca, chciałbym... E, Jā, es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz kādu elementu, kurš ir diezgan riskants. Un proti no vienas puses Eh, krīzes apstākļi, jeb pēckrīzes apstākļi eh, vienmēr veicina domāšanu efektivitātes kategorijās. Ja mēs domājam šajās efektivitātes kategorijās, tad ir ļoti svarīga tendence uh, Eh, ka, eh, kuras secina, ka eh, procedūras vienkāršošana noved pie centralizācijas. Un ja parādās šādas tēzes, kuras nosaka, ka sarežģītos apstākļos ātri jāpieņem lēmumus, kas nozīmē, piemēram, līdz pat vienam, vienai lemšai, lemjošai personai, Uh, un tas, kas ir saistīts ar uh, subnacionālajām uh, valdībām, jāsaka, ka nacionālās un reģionālās valdības daudz efektīvāk darbojās krīzes apstākļos, bet šī iepriekšējā agrākā tēze ir diezgan populāra, ja mēs palūkojamies uz pēdējiem dokumentiem. Uh, Uh, kurus izdod Eiropas komisijas pirms komi jauno komisāru ievēlēšanas, tad uh, šķiet, ka lielā uh, mērā tur tomēr valda šāds uzskats, kurš, piemēram, izpaužās tādā veidā, ka ir jāno, jātiecās uz sektoriem, ne uz, horizo, ne uz horizontalitāti. Tātad horizontalitāte Eh, pieprasa šo centralizāciju. Un pēdējā piezīme, es domāju, ka ir arī zināma vārdu spēle, jo daudz līmeņu pārvaldība no vienu puses tiks interpretēta kā nepieciešamība eh, precizēt katra līmeņa kompetenci, kas nozīmī demarkācijas līniju prepat, eh, prezi, precizēšanu tā ka viņi katrs dara savu un viens otram netraucē, kas, piemēram, var novest pie tā, ka reģionu komiteja, lai es arī priekšsēdētāju kļūmu ļoti cienu, un viņš ir mans sens draugs, varbūt tas var novest tā, ka reģionu komiteja tiešām šādā veidā vēlēsies eksistēt, ka proti uh, vietējās pašvaldības dara savu. Uh, Bet tas, kas izriet e, no dokumenta, būtībā nav tas, ka katrs dara savu, bet visi dara kopā, e, skatoties, lai, protams, katram ir sava kompetence. Tātad daudz līmeņu pārvaldībā mums ir izauc, izaicinājums sadarboties. Uh, Un es vēlējos teikt, ka šis viens un, pats fo, eh, viens un tas pats formulējums tiks izmantots dažādos veidos, un mums tam jābūt gataviem. Paldies! Vai, eh, vai jūs šobrīd eh, komentēsiet vai vēlāk? Ne šobrīd. Jā, jūs pareizi atsaucaties uz Eirobarometru, un patiesi tas bija pirmā, pirmo reizi, kad komisija, komisija eh, šos te piecus jautājumus inicēja uzdot vietējām eh, pašvaldībām, vietējām valdībām. Un eh, tas paņēma apmēram 50 gadu, lai mēs saprastu, ka ir nepieciešama uzdot šos jautājumus. 27 tūkstoši pilsoņi tika aptaujāti, tas ir uh, Uh, eiro barometra tāds cipars, atskaits punkts. Un patiesi jūs atsaucāties uz šo te eiro barometru, uz šo antagonismu par 60%, uh, kuri no uh, 60% no aptaujātiem cilvēkiem uh, uzskata, ka uh, reģionu komiteja, uh, reģionu komitejas darbs tiek novērtēts augstāk um, kā varbūt citas institūcijas un citas iestādes. Bet viņi, šie, šie te 60% arī uzsvēra to, ka ka netiek darīts pietiekami, bet šeit jā, atbildi varētu būt niansēta. Uh, un, jo tiek uzskatīts arī, ka nav uh, attiecīgās pilnvaras uh, reģionos. Tātad, kā mēs varētu šo situāciju labot, lai reģionos uz vietas valstīs varētu tikt darīts daudz kas vairāk attiecībā uz reģionu attīstību. Bet tas ir tas, ar ko cilvēki saskarās. Un uh, viņi saskarās ar šīm te problēmām un izaicinājumiem, bet tikai vietējā līmenī uz vietas mēs varam skatīties un redzēt migrāciju darba tirgus problēmu, kas viss saistīts ar vidas jautājumu, cieši savies ar vidas jautājumu, un te mums ir nepieciešams, nepie, netiecie, nepieciešam arī uh, lielāki pierādījumi, bet gribu jums vēlreiz uzsvērt, ka vietējam politiķim jābūt arī Eiropas politiķim, un šeit jau nu ir uh, um, ārkārtīgi liels, um, uh, liels, liela nepietiekamība. Tas pats sakāms arī, ka Eiropas politiķim jābūt arī vietējam politiķim. Uh, bet uh, šī pirmā iniciatīva iesaistīt gan vietējos, gan valsts, gan Eiropas žurnālistus. Ne tikai, lai viņi mums uzdotu konfrontējošus jautājumus, bet vienkārši, lai tiktu informēti, uh, lai viņi informētu uh, vietējos uh, reģionu politiķus, lai tie darītu savu darbu, savu pienesumu. Bet ļoti bieži uh, reģionu pašpārvaldes, pašpārvaldes tiek uzskatīts par tādām kā marionetēm, kuras tikai izpilda to, kas tiek eh, nolemts valstu parlamentos vai Eiropas parlamentā. Tātad eh, mums ir nepieciešams parādīt, ka eh, pilsoņiem, ka reģionu uh, Uh, pašpārvaldēm tiek dotas nepieciešamās pilnvaras, ka arī viņi ir atbildīgi par to, kas notiek reģionos. Gribu komunikācijas piemēru pastāstīt. Es, kad minēju balto grāmatu, ne tikai ideju par, uh, par šīm teritoriālajiem nolīgumiem, bet uh, to, ka ir eh, šeit nepieciešams uh, uh, reģionāla, reģionāla līmeņa, piemēram, uh, tīmekļa vietnes izvie, izveide. Un tajā brīdī, kad es skatos uh, Eiropā, jā, ir uh, milzīgs šis te uh, uh plakāts vai, vai tīmekļa vietnē tiek atvērta, um, atverās ekrāns, kas saka paldies Eiropas komitejai, Eiropas reģionu komitejai, paldies uh, Eiropas komisijai. Tātad eh, šeit parādās, ka tiek novērtēti ne tikai eh, Eiropas centieni, bet arī reģionālie centieni eh, situācijas uzlabošanā. Um, jā, Nistelai kungs, jā, e, es pieņemu jūsu kritiku, bet es saku, ka jums ir arī pilnīga taisnība. Jā, reģiona komit adoptēja 15 gadus jauna vai arī veca. Un tā tas ir Eiropas institūcijās. Uh, būtībā Strasbū Strasbūrā mēs svinējām 50 eh, gadus Eiropas parlamentam. Uh, un 50 gadus tā dēvētais Eiropas parlaments bija sanāksmes vieta sešu dibinātāju valstu starpā vairāk. Tas nebija nekas, tas man nav nekāds alibi, protams, bet es vēlos teikt, ka mēs redzējām, ka Eiropa uh, tika būvēta un tiek būvēta soli pa solim, mums vēl tāls ceļš ejam priekšā, un tā ir patiesi ikdienas cīņa. Uh, un es arī atgriezīšos pie Trimopolos kunga jautājuma. Uh, šī tā devēta splendid isolation. Uh, Patiesi mums ir jāiekustina viss, lai mēs izveidotu kopā organizētu konferenci ar nacionālajiem parlamentiem, un sadarbība ar Eiropas parlamentu ir ļoti būtiska. Tātad, Nisilroja kungs, mums ir no sākuma jānoslauka savu durvju priekša, jums ir patiesa taisnība. Jūs runējāt par klimata pārmaiņām un konsekvencēm. Uh, tad uh, komisijas prezidents Barozu un bija piebalga kungs teica ļoti labi, ka jūs veidot šādu plānu, bet 70% visu problēmu, kur, kuram ir darīšana ar uh, globālo sasilšanu un klimatu pārmaiņām, uh, tie nāk no šiem lielajiem pilsētas koncentrēšanās centriem, uh, no. Uh, no uh, autokorķiem. Uh, un 70% no šīs problēmas tas ir e, novietojams šajā lokālajā un komunālajā līmenī, un līdz ar to mums ir jāmeklē risinājumi tieši šajā līmenī. Un mums e, ir arī kopā sadarbojoties jāstrādā pie risinājumiem. Tātad es nedomāju šeit par vecajiem priekšstatiem. Tas atkal atklātu mums diskusiju, vai mums vajadzētu, piemēram, reģionu senātu. Jā, bet tā ir diskusija, kura notika ļoti ilgi. Uh, un tie, kuri tur uh, līdzdarbojās reģionāla līmenī, Eh, ka, ka teica, ka varbūt pienāks moments, ka desmit gados, divdesmit jāros arī komisijā to daži tā saskata, ka ir jāpārbauda, eh, kā eh, no jauna jāsadala ir uzdevumi un atbildības. Un konstitucionālās atbildības mums ir 75 bet galvenais jautājums ir, protams, impact assessment jautājums, vai attiecīgās, attiecīgo uh, institūciju pozīcijas ir uh, skartas. Un pēdējos 18 mēnešos es tieši ar šo jautājumu nodarbojos par spīti Eh, ļoti labajai sadarbībai ar komisiju. Tas ir vispārēji zināms, tam arī jābūt vispārēji zināma, ka mums, ir ļoti la, mums bija ļoti laba sadarbība, bet pirmajā fāzē, tad, kad bija šī orientēšanās fāze, varbūt tomēr ir diezgan labi, ka uh, Eh, tiktu vairāk ņemta eh, vērā pašpārvalžu eh, pieredze. Un tagad pēc Lisabonas līguma pavisam jauns elements nācis. Uh, ir kļuvis svarīgāks, tad uh, ir tiesības uh, arī tie, arī Eiropas kopienu tiesā būt, un Es ceru, ka mums šīs tiesības nekad nebūs jāizmanto, bet man arī nav arī ilūzija, ka kaut kād tomēr būs šis brīdis, kad patiesi tiks konstatēts, kā sadarbība ar reģionālajām pašvaldībām, kā tai jāizskatās, tad mums šis ziņojums būs jāveido. Eh, protams, tas ir nedaudz domāts arī, lai jūs pabiedētu. Eh, protams, ir arī iespēja par subsidarietātes protokolu, mums ir jāstrādā kopā. Es esmu pārliecināta, ka ar jūsu komitejām arī šī sadarbība ir ļoti svarīga, un impact assessment ir ļoti svarīgi. Uh, Ja tiek rakstīti skaisti papīri, eh, kur tiek nolikti malā, tad tas ne nedod nekādu labumu. Bet tas ir eh, pierādījums un arī tas, kas ir jāpierāda, lai būtu ticami gadījumā, ja būtu nepieciešams teikt, tā mēs nevaram darboties, tad tā varbūt būtu viena no iespējām. Tad Kolēģis Olbrehts. Ehm, un, ja mums ir jātiek galā ar krīzi, lai tas tiktu ātri Eh, lai šis lēmums tiktu pieņemts ātri, es jau eh, jums gribu teikt, kādēļ šis Lisabonas līgums ir tik svarīgs, jo ar 27 eh, dalībniekiem, protams, arī menedžments ir jāvienkāršo. Es nekad neiestājos par alternatīvo e, reģionu Eiropu un e, pašpārvalžu Eiropu. Tas jau būtu integrācijas pretmets. Tātad tāds raibs e, eh, paklājs pamats e, valdībām ir. E, Uh, ļoti svarīga šī rīcība, lai ātri tiektu pieņemti lēmumi. Mums, protams, ir nepieciešama procedūra vienkāršošana. Un, kad uh, Štoibera grupa uh, veidojas ziņojumu, uh, lai samazinātu par 25% šo administratīvo slogu ar, protams, pozitīviem finansā, eh, finanšu iznākumu. Tad būtu ļoti labi šis administratīvais sloks. Tas nozīmētu Eiropas līmenī Uh, ka atkal dalībvalstīm būtu savukārt jāizmanto jaunus administratīvos slogus. Un jūs arī priekšsēdētājs kundze rakstījāt vēstulī komisijas priekšsēdētājam. Ja mēs runājam par struktūrālismu, par to jau arī runāja kolēģis Olbrihts, tad, protams, tas ir tieši pretēji tam, Eh, ko ir teicis Eiropas parlaments. Un prezidents Barozu arī teica, ka man ir reakcijas uz papīru, kur, kurš būtībā nemaz nepastāv. Tas ir tā kā tā dēvētais non-paper vai nepapīrs. Un ir, protams, ir uh, atšķirības starp non-paper un, un non-existing paper, neeksistējošu dokumentu. Uh, Un es teicu, jā, komiteja var oficiāli reaģēt tikai, ja ir oficiāls priekšlikums, bet tas ir tā kā um, mans iepriekš brīdinājums. Uh, un tas, kas, ka ir jābūt protekcionistiskiem, uh, kurš, uh, kur atā, at, savukārt attālinās uh, uh no šīs protekcionismu politikas. Es biju tieši tagad pie Montē Turīnā, Un tur mēs redzam, ko nozīmē šim apgabalam kohēzijas politika 20 gadu garumā. Tātad mums ir ne tikai jāpaceļ savu balsti, bet mums arī jāizsaka savu priekšlikumu šīs politikas atbalstam, ka mēs būsim ticami tad, uh, ja mēs neizolēsimies eh, viens no otra un teiksim, ka mēs esam vienīgie, kas mēs kaut ko tādu varam darīt, tā ir ilūzija, ka mēs vienā politiskā līmenī eh, visu sasniegsim. Bet ilūzija būtu arī, ka institu institūcijas var kaut ko tādu sasniegt. Tā tad nav runa tikai par daudzlīmeņu pārvaldību, bet arī par dažādiem aktieriem. Uh, un no šīs puses uh, lūkojoties, protams, šīs, šī daudzlīmeņa doma ir interesanta, bet, protams, mēs to nedrīkstam arī nepareizi interpretēt. Un tas ir saistīts ar to, uh, kā politika tiek realizēta konsensā. Tas nav tas pats kā koordinācija, un to mēs redzējām jau vēsturē, ES vēsturē un valstīs, jo koordinācija vienmēr noved pie sektarizācijas. Tātad mums e, ir jāvienojās politikā, un tam ir arī jābalstās uz visu atbildīgo personu sadarbības vai institūciju sadarbības. Jā, tad es, protams, es aicinātu mūs atbalstīt, eh, jo mums jau nav tikai pašmērķis, eh, bet tur bija vakums Maastrichtas līgumā, kurš, eh, kuru bija jāaizpilda, un tas ir ļoti būtiski tieši jums, kā Eiropas parlamentam, kur ir saņēmuši lielas pilnvars budžeta jautājumos un citās jomās, tad es jūs tomēr lūgtu mūs atbalstīt. Es domāju, mums, protams, nebūtu jābūt ilūzijām, kas attiec uz mūsu ienaidnieku, ja es to drīkstētu izteikties. Iekš institucionāli skatoties, mēs, protams, esam partneri un arī respektējot jūsu lielākās pilnvars pēc Lisabonas līguma, kuras mēs, mums ir jāizmanto, un mums tās kopīgi ir jāizmanto, lai būtu kopēja politika. E, kolēģi, mums ir 5 minūtes. Mr. Vlasak, please. Sekundam lūdzu vārds. Divas, e, divi jautājumi un divas atbildes. Priekšsēdētāji kungi kundze un uh, visklātesošie attiecībā uz vakardienas um, e, reģionu asamblēju, ko mēs šodien runājām ar Brande kungu, un uh, tas ievads, uh, ko viņš izstāstīja attiecībā par balto grāmatu, uh, partnerība ir labas pārvaldības pamatā, sadarbība. Uh, Uh, arī ir cits vārds. Šis te Eirobarometra pētījums parāda, ka vietējiem, uh, ka vietējiem uh, pārvaldībām un pašvaldībām ir lielāka uzticamība iedzīvotāju vidū nekā Eiropas politiķiem, bet ir arī pētījums, kas rāda, uh, par, uh, kas parāda to, ka uh, šie reģionu pašpārvaldes cilvēki ka tie savukārt ārkārtīgi uzticās dažādām Eiropas iniciatīvām un programmām, piemēram, Erasmus programmai, kuru ieviesa Žanmērija Pupē uh, iepriekšējā parlamenta sasaukuma laikā. Es gribētu jautāt, ka vai jūs atbalstītu šādu programmu un kā jūs domājat par tās ieviešanu nākotnē? Otrs jautājums, Mērija, lūdzu jums vārds. Parlamentā vienmēr ir debatas uh, par reģionu komitejas uzdevumiem, un ir dažādas balsis Eiropas parlamentā. Es domāju, ka reģionu komiteja, protams, pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā varētu saņemt pilnīgi tātad plašāks pilnvars, un uh, manā komiteja ir iekšējā tirgus komiteja, un uh, mēs saņēmām direktīvu par Um, par tātad maksājumiem, kuri netiek maksāt uzreiz, uh, un uh, tātad ja, piemēram, jūs e, darbojaties e, tādā veidā, ka slimnīca ir e, sabiedriska, tad jums ir jāmaksā procenti, bet ja jūs privāti darbojaties šajā klīnikā, tad jums nav jāmaksā procenti. Un tās ir lietas, kur ir attieci, kuras notiek attiecīgi lokālajā līmenī. Un es vienmēr Impact Assessment komisijas, no komisijas Polijas puses, kas attiecās tieši uz subsidaritātes kontroli. Uh, tā būtībā nav īsta subsidaritātes kontrola, vai jūs labāk tomēr nevarētu pārņemt uzdevumu, jūs arī um, jūsu dokumentā bija uh, laba, labāka internetu sasaiste, tātad tīmekļu vietņu izveide, lai jūs to patiesi realizētu, jo jautājums ir, kā mēs pēc Lisabonas līgam vēl vairāk varam iesaistīt lokālo līmeni, līdz ar to neviens vēl tomēr nav atbildējis kungs. Tumor. Kolēģi, lūdzu, esiet pēc iespējas īsāk, kadek eh, kungs un kortes, un tad eh, viss, es ļoti atvainojos, vairāk nevarēsim uzklausīt. Kadek, vārds. Paldies, priekšsēdētāji, komentāri. Par to, ka mēs saskaramies ar te ļoti atšķirīgu teritoriālo organizāciju. Katrā dalība valstī tā ir atšķirīga, tas ir fakts. Un tās ir arī pašas valsts, kas lim par decentralizāciju. Ir Eiropas valsts, kuras vairāk vai mazāk ir decentralizētas, un Francijā reģioni varbūt nav gluži tieši tādi paši kā Vācijā, Bulgārijā vai varbūt vēl kādā citā dalību valstī. Mums nav viens un tas pats atbildības līmenis, un nav arī tas pats geogrāfiskais līmenis. Tas ir viens no elementiem, kurš tomēr ir jāpatur prātā, jo mēs nevaram iedomāties reģionālu politiku. Mums tā ir jāiedomājas, ņemot vērā šo lielo daudzveidību un neba jaunu rītdienu. Pat ja mēs visi esam viensprāts par to, bet rītdien mums neizdosies harmonizēt mūsu dažādo valstu, dažādos reģionus. Manuprāt, tas ir ļoti grūts uzdevums. Un arī Vandenbrāns sacītais pirms brīdi, pirms brīža, jābūt piesardzīgiem. Nevajadzētu pretnostatīt nāciju Eiropu reģionu Eiropai. Ir jābūt šeit ļoti uzmanīgiem, un šis elements, manuprāt, ir svarīgs. Tāpat laikā, protams, mums nevajag arī nobīdīt reģiona intereses un decentralizācijas intereses, kas ļauj labāk absorbēt Eiropas fondus. Bet ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Šeit mēs pārstāvam Eiropas nāciju un nevis reģionu Eiropu. Lūdzu, minūte. Priekšsēdētāji kungs, es zinu, mums šobrīd nav daudz laika, es tāpēc gribēju pateikties reģionu komitejai par šo dokumentu, šo balto grāmatu, kas tika sagatavots un gribētu runāt par Lisabonas stratēģiju un e, platformu. Tas tikuši sagatavot no reģionu komitejas puses. Ir daudz dažādu ziņojumu par Lisabonas stratēģijas ieviešanu. Februārī komisija nāks klajā ar priekšlikumiem pad, pa, pavasar padomē. Es gribētu jautāt, kā šī stratēģija saskaņojās ar iepriekš teikto un ko, eh, kādas prasības un kādas prerogatīvas reģionu komiteja izvirzīs. Atbildēšu. Saka Vandenbrānta kungs, Lasek kungam pirmkārt. Jā, laba pārvaldība ir. Uh, visa pamatā ir partnerība. Labas pārvaldības pamatā ir partnerība. Un kopš 2001. gada mums ir jau baltā grāmata par labu pārvaldību, kas ir Kongo komisijas puses, un vai arī varbūt nedaudz jocīgi, bet, manuprāt, šī grāmata ir piemirsta. Tajā ir ļoti daudz kas labs, ko mēs varam izmantot savā darbā. Es e, ļoti atbalstu Erasmus e, ideju vai līdzīgu ideju, e, arī kā Popīkungs teica, ka jūs Eiropas parlamentā būs, atradīsiet vajadzīgos līdzekļus, tad es būšu pats pirmais, kas ieviesīs šādu programmu. Tas nav uh, vēlēšanās jautājums, tas ir naudas jautājums. Tā ir ļoti svarīga ideja, ļoti liela uh, ideja. Starp citu, tur, kur mē, ja, ja mēs runājam par daudzlīmeņu pārvaldību un balto grāmatu, šī te ideja ir ļoti skaidri atspoguļota. Tā tie nav tikai vārdi, tie ir arī jau konkrēti piesaistītas lietas. Eh, Rūļas kundze, jūsu jautājums bija par eh, labu pārvaldību, lai nevajadzētu izkaisīt pilnvarus, bet it kā vairāk eh, viņas vienot. Mēs šobrīd cenšamies ieviest tātad subsidiaritātes tīklu, kā mēs to saucam, un šobrīd 110 reģionos uh, Eh, tas jau ir ieviests, vai pareizāk sakot, šie reģioni jau ir. Um, jau aktīvi darbojās. Tātad viņi ne tikai apmainās ar viedokļiem, bet es varētu teikt, ka piedāvā Eiropas reģioniem savu pieredzi. Bez jebkādas iejaukšanās no Eiropas, no augšas, bez jebkādas liekas birokrātijas. Tā ir vēl viena no lieta, ko vajadzētu arī izmantot nākotnē. Jā, protams, ka šeit ir ļoti liela daudzveidība Eiropā. Esmu pret uh, eh, antiglobālis, kad mēs runājām par institūciju arhitektūru. Ir citas aktivitātes, kur šis modelis var tiešām būt izmantojams, bet uh, ne institūciju līmenī. Tomēr es uzskatu, ka arī tur jau ir Eiropas Savienības jēga, ka ar, no daudz, mēs izmantojam daudzveidību, lai varētu nonākt pie vienotības. Un tas ir arī līguma pamats, ka Eiropas Savienībā ir jārespektē tas, kā notiek centralizācijas process. Pilnībā nevar piekrist tam, ka jūs sakāt, vai nu, nu ir jāizvēlas starp nāciju Eiropu vai reģionu Eiropu. Nē, es uzskatu, ka Es neesmu par alternatīvu Eiropu, bet nu, tas ir tāds mans personīgais viedoklis. Tā nav gluži nācija Eiropa. Nu, varbūt tagad neatvērsim debats starp, starp valdību un federatīvo Eiropas ideju, bet mēs nevaram aprobežot politiskās Eiropas ideju, kad esam mēģinājuši šeit īstenot un to identificēt ar uh, vainu ar nāciju Eiropu, vainu reģionu Eiropu. Nē, mums ir jāsavieno abi. Runā tikai par līdzsvaru, bet arī par proporcionalitāti un samērīgumu. Kurtis Lastars kungs. Attiecībā uz Lisabonas stratēģiju atbildu. Uh, Tātad šo, šim te jautājumam, jautājums, ko komisija uzdeva, ir mūsu mērķu uh, atspoguļošana uh, nākamajā stratēģijā. Un mēs iepriekšējā reizē sanāksmē Gēteburgā, kad runājām ar Zviedrijas prezidentūru, tieši šajā punktā mums būs tā saucamās uh, Piektais teritoriālais e, dialogs 18. janvārī Palmā. Un priekš tam mēs arī gatavojam visus savus jaunos ieteikumus. Vispār starp citu, es, protams, kā uh, iesniegšu dokumentus un jautājumus uh, laikā, es ticu, ka nākotnē Lisabonas stratēģija uh, Uh, būs aizvien svarīgāk, būs tikpat svarīga, bet viena lieta - fragmentācija, sektoralizācija, uh, sinerģijas nepietiekamība, manuprāt, ir viens no lielākajiem trūkumiem, kas pastāv uh, iepriekšējā Lisabonas stratēģijā, jeb Lisabonas stratēģijas, mm, kā, bija, kā tas, tā bija izveidota sākotnēji. Mēs, protams, Eh, šobrīd eh, eh, kustamies no tādas uz daudzumu balstītas, ja centrētas sabiedrības uz prātīgu, gudru sabiedrību. Uh, Un tādējādi tiek ieviests arī citas politikas uh, Eiropā. Tātad uh, mēs vairāk uh, vēlamies informēt. Nekas nenotiek aizslēgtām durvīm. Mēs uh, vēlamies globālu stratēģiju, lielāku sinerģiju, informētību, atvērtību, jo uh, iepriekšējais. Um, 2005. gadā Bankoka kungs Nederlandes mm, prezidents jau mums brīdināja, ka mēs nekad nesasniegsim savus mērķus, ja mēs nedarbosimies tātad eh, šādā atklātā gaisotnē, informācijas gaisotnē. Un tā ir tikai viena lieta attiecībā uz Lisbonas stratēģiju. Paldies! Uh, Paldies Vanden Branda kungam. Saka, priekšsēdētāji vēlētos slēgt šo eh, sanāksmes daļu. Eh, ir ļoti skaidrs mums kļuvis, ka daudzlīmeņu pārvaldība, daudzlīmeņu Eiropa nav nekāds mīts. Es ceru, ka uh, visi saprot, ka mēs nevaram uh, izskaust reģionus un reģionu attie, attīstību no Eiropas kopējiem mērķiem un um, sektoriāli fragmentāra uh, pārvaldība, ka mūsu mērķis nav to centralizēt. E, politiski tas būtu muļķīgi un ekonomiski vienkārši, uh, vienkārši bīstami, un es ceru, ka mēs turpināsim šādā te garā. Uh, kā jau tas atspoguļojās šorīt, un pateicos jums ļoti par šī rīta debatēm. Kolēģi, paldies! Tagad atgriezīsimies pie septītā punkta, kurš mums palika darba kārtībā neizdarīts vakar. Tas ir <clears throat> jaunā noris saistībā ar publisko iepirkumu. Un ja tagad dosim vārdu Olģi Vlasek kungam, kas ir atzinums sagatavotājs. Paldies! Priekšēdētāja kundze, dāmas un kungi, publiskais iepirkums nav nekas jauns Eiropā, un es domāju, ka jūs atceraties, ka kopš eh, šiem, šo procesu sākuma ļoti daudzas pilsētas prasīja un vēlējās eh, celt uh, lietas savās pilsētās, kas nebija tikai uz viņu pleciem um, vien uh, finansēt šīs te šos procesus. Tātad mēs neesam eh, iepirkuma procesu sākumā, mēs esam jau kādā attīstības stadijā, tāpēc i, tagad nākšu klajā ar dažiem atzinumiem uh, un pēc tam ļoti labprāt uzklausīšu jūsu jautājumus. Pirmā lieta, par kuru gribēju runāt. Mums vajadzētu vienkāršot publisko iepirkumu, veicināt caurskatāmību, administrīvo procesu caurskatāmību. Tiem jābūt ir pēc iespējas vienkāršākiem. Jāvajag, vajadzēja finansu slogu vienkāršot, un tā, tā ir viena lieta. Otra lieta - publiskais iepirkums un Eiropas fondi. Tātad labuma guvēji nav visi tie, kas uzsāk uh, procesus, jo viņi vienmēr uh, ļoti bieži netiek galā ar administratīvo slogu. Un pētījumi rāda, ka process kā tāds, kad tas tiek uzsaukts un kad administratīvie uh, soļi ir vieni no grūtākajiem un riskantākajiem. Mēs, protams, ka varam uh, projektu vadītājus, eh, konsultēt, šādas aģentūras vai cilvēks, kas to dara, apmācīt, veicināt loģistisko programmu attīstību, dažādu, mm, eh, dažādu programmatūru veidošanu, eh, bet tas nav pietiekami Bet eh, trešā lieta ir eh, uzsvērt šo te privāto daļu. Tad eh, ne tikai publiskais, bet privātais, arī privātais iepirkums PPP. Šeit tika vienmēr, uzsvēr, vienmēr tiek uzsvērtas pašvaldības, kas ļoti bieži sadarbojās ar privāto sektoru, kas nevienmēr saprot juridisko aspektu, jo juridisko spektru uh, Eh, šādai iepirkuma procedūrai. Piemēram, mums Čehu, eh, Čehijā bija šāds te gadījums attiecībā uz ūdens pār, ūdens, eh, centralizēto ūdens pārvaldību, un tādējādi viņš daļēji uh, nedarbojās, jo šis te uh, publiskais sektors nebija gatavs. Un uh, tajā brīdī, kad tiek iesaistīts um, publiskais sektors eh, gan transporta, gan arī citās jomās mums ir nepieciešams, eh, eh, lai iepirkuma process būtu skaidrs un saprotams, un ka tas ietu, tiktu piešķirts tam, tātad iepirkums tiktu piešķirts tam, kurš ir vislabākais kandidāts. Un visbeidzot, pats galvenais, lai pašvaldībās mēri un pašvaldību atbildībās personas saprastu, ko kāds ir iepirkuma procedūras pamatā. Tātad, eh, saka priekšsēdētāji, mums būs tālāk janvārī, kad ziņojums tiks sagatavots tālākās diskusijas. Mēs šodien nekādus lēmumus nepieņemam. Šis te ir pirmais viedokļu apmaiņas rauns Rūrērs kundzei došu vārdu. Un es pieteicos vārdā eh, arī, lai izteiktos kādēļ uh, ir runa tieši par iekšējo tirgu. Tātad mums ir uh, diezgan uh, daudz arī sūdzību, Un uh, eh, 2007. gadā bija arī daudzi Eiropas kopienas tiesas lēmumi, un tādēļ būtu svarīgi arī uh, noskaidrot, kāds tad ir tiesiskais pamats, un lai nodrošinātu tiesisko drošību, no vienas puses ir runa par starp uh, pašvaldību sadarbību. Uh, tur ir arī uh, uh, lēmums, tiesas lēmums uh, par uh, par to, uh, lai, ja mums nav privātais kapitāls, uh, lai mēs to arī ietvertu savā darbībā, lai mēs arī uh, nolēmtu, kādā veidā mēs tātad darbojamies, un līdz ar to arī ir lēmumi, kas attiecās uz public-public partnership. Uh, Un tur tika teikts, ka ir nepieciešams tikai viens konkurss, eh, bet, arī, eh, bet nav nepieciešams eh, otrs konkurss, bet arī ir tiesas lēmumu par, par pakalpojumu koncesijām. Un mums ir tas, jānoskaidro, kādi ir pamati, lai dotu arī virzienu tātad lēmumu pieņemšanai, jo 2010. gadā arī par publisko iepirkumu būs e, runa, tad daudz vairāk caurskatāmības, un tad, protams, es piekrītu jūsu referentam, un e, mēs vēlētos vēl e, iepieši no mūsu puses, puses paskaidrot, kur Eiropas kopiena tiesa ir pieņēmusi la, labu lēmumu un kur ir dots skaidrojums, lai to arī uzzinātu pašvaldības. Uh, Un daudzas e, jomās, piemēram, green document jomā, lai mēs sasniegtu labāku koordināciju e, starp e, dažādām institūcijām, kas ir tajā iesaistītas, lai būtu viena tīmekļa vietne, lai redzētu arī, lai tas būtu pārskatāmāks, uh, lai uh, būtu lielāka tiesiskā drošība, ja īpaši sociālajā jomā mēs jau gaidām divus mēnešus komisijas rokas grāmatu, lai e, pašvaldībām arī uh, būtu uh, sociālās atbildības stiprināšana. Tātad vairāk caurskatāmības un tiesiskuma, kā arī drošības. Paldies, tādu vārdu Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, pieskaroties arī eh, Rīles kundzes runai, ir ļoti svarīgi, lai mums būtu šī tiesiskā drošība tajos aspektos, ka mēs, piemēram, aplūkojam šo eh, ziņojumu reģionu komitejā ir revīzijas palātas arī skatījums, kādas problēmas mums ir tieši struktūras uzlabošanai, lai, ka mēs nepareiz esam rīkojuši šos iepirkumus. Un Līdz ar to mums ir arī Eiropas struktūra fondu uh, un reģionālas attīstības uh, fonda darba uzlabošana. Ja jūs paskatāties uz skaitļiem, uh, 43% ir e, kļūdaini. E, un tikai, piemēram, no reģionālā attīstības fonda. E, un realizējot šos projektus, Tad ir arī jautājums par to, arī, ko Rīls kundze jau teica, ka mēs, mums bieži ir problēmas ar to, ka varbūt nezināja par uh, lietām, par nedrošību. Un ļoti svarīgi ir, lai mēs uh, kohezijas politikas realizācijas uh, zīmē uh, domāt par to, kā mēs varam palīdzēt, varbūt likuma formā, uh, dot pašvaldībām uh, lai labāk realizētu šos struktūru fondus. Jā, priekšsēdētājs kundze, arī es gribētu pievienoties iepriekšējiem runājumiem. Es domāju, ka publiskajā iepirkumā ir ļoti daudz regulējumu. Un es e, domāju, ka tas viss arī ir iestrādāts jau tiesiskajās jomās. Ļoti svarīgi ir akcentus uh, likt uz sociāliem aspektiem, uz jauniešiem, uz klimata pārmaiņām, uh, bet par cik mums ir tik daudz šo priekšrakstu, uh, tad korekti šo publisko iepirkumu veikt ir patiesi ļoti grūti, īpaši mazākajās pašvaldībās nu, ar cilvēkiem, kur tu strādā tiešām korekti darboties ar šiem iepirkumiem. Tādēļ mums ir nepieciešams vienkāršojums pašvaldībām un reģioniem. Un es domāju, ka nacionālās, reģionālās un lokālās institūcijas tām vajadzētu atvieglot un uh, tiesiski uh, eh, pareizi teikt, un arī, kā jau tika teikts, eh, ka vajadzētu mazināt šos šķēršļus, jo varbūt citreiz tas nav apzinātas rīcības rezultāts. Bet arī varbūt nezināšana, kā nepareiz tiek, notiek šīs procedūras. Uh, es domāju, ka mērķim tad būtu jābūt, ka, lai mēs neradītu jaunas tiesības, jauns juridiskos akts, bet uh, tos dokumentus strukturētu tādā veidā un padarīt caurskatāms, lai būtu realizējamība iespējama uh, un lai būtu šī pārskatāmība, ne jaun st jauna struktūrēšana, bet vajadzētu tomēr strukturēt pilnīgi pareizi, un tas būtu arī šīs komitejas uzdevums. Gudmanis. Paldies, došu vārdu Gudmenkungam. Paldies, priekšēdētāja skundze. Es vēlētos uh, pieminēt divas lietas. Pirmā. Pirmā attiecībā uz naudu. Ja mēs skatāmies uz Eiropas reģionālās attīstības fondu pirms krīzes uh, finanšu perspektīvā 2000-2006. gadā, pirmā lieta, ko mēs redzējām, pilsētu aktivitātes, urbānās uh, aktivitātes. Eh, naudā nokļuva pilsētās, eh, eh, pilsētās un šī attie, attīstība pilsētās atšķirās no attīstības mazākās pilsētās. Mazāk kā 12% šobrīd tātad tika izmantoti. Tā šī sistēma uh, uh, to parāda. Dažkārt bija budžeta komiteja, uh, kad par to runā, uh, kad, kad uh, valstis lūdz urbānām aktivitātēm, uh, tad šī nauda netiek saņemta. Un uh, kāpēc tas tā notiek, tas netiek analizēts. Tad analīze trūkst. Otra lieta ir pavisam konkrēta. Jā, mēs runājam par piemēram, konkrētu aktivitāti. Pilsētas cenšas uh, izmantot fondus enerģētikas efektivitātes veicināšanai. Ir vairākas programmas, lai šādus fondus piesaistītu. Uh, ne urbānos fondus, bet citus, piemēram, eh, izolētākās formās to uh, veicinātu, lai varētu uzkrāt tad enerģētiku, un šī te programma nedarbojās. E, ļoti vienkārši iemeslu dēļ, tādēļ, kā mazās pašvaldības kopienas e, māju īpašnieki, e, piemēram, pie, daudz dzīvokļu mājas, ka, tur, ka viņiem ir nepieciešams kopfinansējumu sniegt. Un šobrīd, kad bankas vispār, vispār ne, nevēlās izsniegt aizdevumus, Uh, un ka uh, viņiem nav pietiekami šos te dzīvokļus ņemt kā ķīlē, tātad uh, kopfinansējumu iedzīvotāji nespēja sniegt. Un tajās, tajos brīžos pilsētām varbūt būtu nepieciešams uh, rīkoties savādāk. Jā, šo te naudu varētu izmantot varbūt skolām, mm, uh, skolām, uh, slimnīcām, bet es gribu uzsvērt, ka šī nauda netiek izmantota pareiz tiem paredzētiem mērķiem. Nu, jo nauda taču bija privātu mājām, māju siltināšanai, ef energoefektivitātes palielināšanai. Un, uh, uh, bet, uh, uh, Manuprāt, eh, protams, ka ir labi arī, ka eh, slimnīcā tiek veikti uzvad, uzlabojumi, jo galu galā energoefektivitāte uzlabosies attiecīgajā reģionā, pilsētā. Bet eh, kā tas darbojās juridiski? Daudzās valstīs PPP nemaz nedarbojās, jo trūkst attiecīgās likumdošanas, bet ļoti skaidri attiecībā uz pilsētu darbībām E, aktivitātēm. Urbānā programma darbojas aizvien sliktāk un sliktāk, un mēs esam vēlējušies, lai e, šī komiteja nāktu klajā ar analīzi, jo šie rezultāti, sliktie rezultāti, kurus es minēju, e, bija jau pirms krīzes atspoguļojās. Krīze tos tikai varbūt padziļināja, bet tagad mums ir nepieciešams izvērtējums. Pretējā gadījumā mēs nezinām, kurā virzienā solis spērt uh, uh, tieši tas, ko referents jau arī minēja. Tieši tās ir tās divas lietas, tātad programmas izvērtējums, kas būtu nepieciešams uh, iev, ieviest. Uh, nākamais runātājs. Uh, es gribētu par publisku, nevis par publisko iepirkumu, bet es arī izteikšos par urbānajām programmām. Uh, Mēs uz, es uzskatu, ka šī programma ir efektīva. Varbūt, ka dažkārt no, notiek tā, kā iepriekšējais runātājs teica, bet pie mums tas, šī urbānā programma darbojās. Labi, attiecībā uz publisko iepirkumu budžeta kontrols komitejā, kad mēs izskatījām, kad mēs izskatījām revīzijas palātas ziņojumu. Uh, ļoti daudz uh, kļūdu vai mīnusu tieši nāk no ja ne, negatīvu lietu attiecībā uz publiskajiem iepirkumiem. Protams, es neņemos apstrīdēt revīzijas palātas kompetences, bet, uh, diemžēl, tā tas notiek, kāds jau teica uh, ka mums vajadzētu pirmkārt skatīties, kādi tad ir Eiropas kopienas tiesu nolēmumi attiecībā uz uh, revīzijas palātu lietas abz, atzinumiem vai arī uz tiesas procesiem, uh, kur uh, kuri tikuši apsti, kur kāds publiskais iepirkums ticis apspīdēts. Jo pretējā gadījumā mēs tikai investēsim, investēsim uh, kādos projektos, nezinot, kā uh, tas darbojās. Otra lieta, vai mums vajag uh, harmonizēt visu publiskajos iepirkumos, vai arī atļausim uh, katram līmenim, katrai detalizētai uh, vietai uh, uzlikt tādu kā kopēju cepuri, jeb arī noteiktā vietā, noteiktā līmenī ļausim izlemt uh, vietējām pašvaldībām, tātad reģionālā līmenī, jo šobrīd mums ir uh, daudzas pretrunīgas lietas, jo atnāks taču revīzijas palāta un teiks, šeit ir kļūda, un mēs īsti nesapratīsim, kur ir bijusi kļūda, jo ir bijusi nesapratne Eiropas līmenī un reģionālā līmenī. Tātad tas, ko mums ir nepieciešams, uh, ir ļoti uzmanīgi izvērtēt revīzijas palātas atzinumu un, un saprast, vai mēs vēlamies ļoti detalizēti dot šos te priekšrakstus, piemēram, kā pat to noteiksim, kā reģionos veikt eh, pildspalvu iepirkumu, jeb arī noteiksim noteikumus līdz zināmam līmenim un pēc tam ļausim rīkoties reģionos. Tātad, šī ir, eh, šis ir liels izaicinājums. Pirmkārt, izvērtēt revīzijas palāca atzinumu un od, otrkārt, uh, izdarīt pareizos atzinumus no tā, jo kļūdu skaits tikai palielinās, un es negribētu, lai tas notiktu arī nākotnē. Paldies! Nākamam runātājam dod vārdu. Paldies! Es domāju, ka uh, eh, Vlasāk kungs, atzinam, sagatavotājs minēja dažus ļoti svarīgus punktus attiecībā uz publisko iepirkumu vienkāršošanu, caurskatāmīgu un kļūdu mazinājumu. Viņš minēja arī konkurenci. Viņš teica, ka daudz vietējām institūcijām ir savas vietējās sistēmas un piegādātāji, un bieži vien tur ir dažādi paziņu šajos iepirkuma komitejās, un es arī pavisam nesen satikos ar kādu um, uzņēmumu, kurš pieteicās, kurš iesniedz savu pieteikumu, kas bija 5 miljonus lētāks nekā paredzētais, paredzētās summas. Bet, um, diemžēl, tad viņi attiecīgi nevinē uh, konkursus, un vai šāda praksa ir izplatīta arī citās dalībvalstīs, un kā padarīt uh, šo problēmu? Um, vienkārši paldies, Averēna kungs, lūdzu. Jā. Uh, Priekšsēdājas kundze, iepriekšējā debatē mēs runājām par uh, reģionu un mazajām uh, pašvaldības struktūrām. Uh, Un arī iepriekšējā runātāja jau ir minējuši, ka pašvaldībām ir ļoti svarīgi, eh, kur rūpējās par šo publisko, par sabiedrisko eksistenci, par eh, pilsoņu dzīves kvalitāti, un šo dzīvi vajadzētu vienkāršot. Un ja mēs kā Eiropas Savienība gribam kļūt eh, tātad simpātiska, tad tiem, kuri, kuriem ir ļoti daudz darba dzīves kvalitātes uzturēšanā, tātad arī runājot par ūdeni, par atkritumiem, uh, Un tad eh, šis eh, sarežģītais darbs, kur ir eh, finansiālās problēmas, bet arī, kur pilsoņi sagaida ļoti daudz, sagaida, ka mums nevajadzētu sarežģīt viņiem vēl jo vairāk šo dzīvi, un tādēļ es apsveicu to, ja jūs teikt, sakat, ka vajadzētu būt uh, pamatprasību katalogam, uh, par to mēs varētu runāt, lai darbotos pareizajā virzienā. Vienu piemēru minēšu tieši pašvaldībās. E, es tieši nāku no pašvaldību politiķiem. E, tātad vislabāko piedāvātāju mēs vēlamies vienmēr izvēlēties, bet tas e, nevienmēr ir arī tas lētākais piedāvātājs. Tātad šeit ir dilemma un kādā veidā tad mēs rīkojamies, un šeit pašvaldībām jau ir jācīnās. Un tagad jautājums par procedūru. Ir ļoti svarīgi nopietni sagatavoties, e, ja piemēram, bet patreiz mums nav dokumentu, kā e, vakar priekšpusdienā vēl tas nebija. Es e, lūgtu, lai arī šie dokumenti tiktu saulēcīgi sagatavot. Paldies! Paldies par komentāriem. Redzu, ka neviens cits vairs nevēlas izteikties. Es vēlētos vienu lietu sacīt. Manuprāt, šis ir ļoti svarīgs atzinums reģionu komitejai. Un es ļoti augstu novērtētu, ja cilvēki, kuri runā, runā par fundamentāli svarīgiem jautājumiem, par to, kā ka darbojas publiskais iepirkums un kāda ir publiskā iepirkuma loma kohēzijas politikā, ja varētu saņemt visus šos uh, komentārus un priekšlikumus. Tos vajadzētu nosūtīt uh, Vlasakungam. Un vienu lietu vēl uzsvēršu, to jau minēja arī kolēģi. Publisko iepirkumu gadījumā Eiropas kohēzijas politika maksā politisko cēnu, kā tai nevajadzētu maksāt, jo lielākoties gadījumu, kur uh, tiek pārkāpts publiskais iepirkuma likums, tad tas izskatās sekojoši. Auditori ierodas no komisija vai no eh, revizijas palāta un auditori redz, kontrolējot kohēzijas politikas projektu īstenošanu, kā Eiropas direktīvu un publisko iepirkumu likumu transponēšana nacionālajā sistēmā nenotiek korekti, un tas jau ir gadiem. Un eh, kāds nedara vienkārši savu darbu, un tas tiek eh, konstatēts kohēzijas politikas īstenošanā. Kohēzijas politika nevar tik, kļūt par likuma īstenošanas politiku, kā tā tas ir tagad. Tās nav kohēzijas politikas uh, mērķis ir ievērojami šīs kļūdas, par, kas ir veiks publiskais iepirkuma gadījumā. Tas ir, nav saistīts ar kohēzijas politiku, bet saistīts tieši ar nacionālo likumdošanu. Varbūt mums vajadzētu prasīt, ka lai Eiropas komisijā būtu ieviestas izmaiņas, kādā veidā iekšējais tirgus kontrolē, kā lielākie likumi tiek īstenot un transponēt dalībvalstīs, un publiskais iepirkuma likums ir noteikti arī um, viens no svarīgākajiem, kas absorbē vairāk nekā 50% Eiropas Savienības budžeta jo politiski šī cena ir pārāk augsta. Varbūt arī par to mēs varam padomāt ziņojumā. Ja komentāru nav, tad mēs gaidām janvāra ziņojumu, kur iesniegs Laša kungs. Un tagad, atvainojiet, ah jā, man arī jums jādod vārds, protams, beigās. Paldies par doto vārdu, pateicos jums visiem par komentāriem un es piekrītu jūsu sacītajiem un personīgi. Man patīk šis process par um, atbildības nodošanu vietējām pašpārvaldēm, kuras vislabāk zina, kā izmantot šo naudu. Un arī šī stipendija sistēma, kāda ir ASV, lai šī sistēma sasniedz vai mērķi vai nē, tas ir ļoti svarīgi, to svarīgi redzēt. Svarīgi nav tas, vai pilts par zilu vai uh, sārkana, bet mums ir jāmazina mm, birokrātiskais sloks. Tas ir skaidrs. Liels paldies. Pārējām tagad pie trešā darba kārtības punkta mani paziņojumi, kur ir saistīti ar politisko koordinātoru sanāksmi vakardien. Vēlos jūs informēt par lēmumiem, kurus pieņēma koordinātori vakar. Viena likumdošanas atzinums, kas tiks piešķirt instruments uh, uh, iestāšanas instrumentiem EPP grupai tik piešķirt šīs atzinums, un tagad mēs gaidām uh, cilvēku vārdu, kurš būs atbildīgs pie šī atzinuma, tad bija arī e, uzklā, diskusija par komisāru uzklausīšanu. Janvārī, sākot ar 11. janvāru, notiks jauno komisāru uzklausīšana. Tas būs drīzāk nedēļas beigās, bet uh, lēmums vēl nav pieņemts un arī koordinātori atbalstīja to domu, ka būtu nepieciešams arī papildus koordinātori sanāksim pirms uzklausīšanas, un arī raudzīsim, kad mēs šo uzklausīšanas sanāksim varam organizēt tālāk. Mēs runājam arī par pētījumiem, kādi mums ir nepieciešami, lai mēs turpinātu darbu pie nākotnes politikas, un vakardien vienojāmies par pieciem pētījumiem. Jūs saņemsiet pētījumu sarakstu, un vienojāmies arī, ka kad mēs redzēsim, cik maksā šie pētījumi, cik nepieciešami ir finanšu līdzekļi un cik būs pieejami. Februārī visdrīzāk mēs to zināsim. Tad mēs arī atgriezīsimies pie diskusijām, runāsim par citiem pētījumiem. Vienojāmies par to, ka Noskaties par referentiem, nosūtīšu parlamentu prezidentam vēstuli. Mēs vakar vienojamies par šo vēstuli. Arī to nosūtīsim visiem komitejas deputātiem, locekļiem pavisam drīz. Mēs runājām arī par nākamo sanāks par nacionālajiem parlamentiem. Jauniem lēmos kolēģis informēja, ka pirmā šāda veida sanāksme notika šī gada februārī Mēs diskutējām par eh, nākotnes kohēzijas politiku. Nākamā sanāksme paredzēta nākamā gada jūlijā. Un mēs runāsim par kohēzijas politiku jaunā līguma ietveros Šajā sanāksmē mēs runāsim par visiem aktuāliem jautājumiem, kur būs aktuāli eh, tajā laikā. Tad mums būs arī ārkārtas komitejas sanāksme atvērto dienu, ietveros oktobrī, nākamgad, tātad 2010. gada oktobrī, atvērās dienas, nesakritīs ar mūsu ierasto komitejas sanāksmi, tādēļ esam paredzējuši papildus reģionālas komitejas ārkārtas sanāksmi 4. oktobrī lai varētu spēlēt mūsu lomu šais atvērtajās dienās. Un tad koordinātori atbalstīja arī ideju pār pozitīvo atbildi uz Svensona kunga vēstuli. Mūsu komitejā arī nozīmē deputāti, kurš būs atbildīgs par uh, šo gender mainstreaming ieviešanu, dzimumu iztiesības jautājumu ieviešanu. Arī vienojamies arī uh, runāt par šiem followers, par cilvēkiem, kuri no reģionālas komitejas uh, seko, tad, tad, tad uh, skata jautājumus, kur mums ir svarīgi, bet eh, ņemot uh, kā pienākumu iesaistīties šo jautājumu risināšanā, un tad vienāmies arī, ka pirmais koordinators par EPP priekšlikumu būs Noteikti viņa uzdevums arī būs raudzīties, kā tiek īstenot pārobežu sadarbības programmas īstenošana. Lūk, tas arī viss. Informēšu arī jūs, jo tas ir ļoti svarīgi. Informācija par konferenci, kur, pie, kur piedalījos pagājuši otrdien, pārstāvot reģionālo komiteju, abi konference par kohēzijas politikas izvērtējumu. Pašlaik notiek process, par kur esat informēti. Mēnesi atpakaļ komisija nāca klajā ar šo 2000, 2006. gada politikas izvērtējumu politiku. Diskutējām ar ekspertiem, 500 cilvēku piedalījās Varšavā, lai varētu runāt par kohēzijas politikas izvērtējumu. Man bija noslēguma runa, un arī es devu apņemšanos un solījums arī jūsu vārdā. Līdz šim izvērtējuma debates notiek notika tikai un vienīgi ekspertu vidū, kur piedalījās arī komisija, un tagad mēs arī sākām piedalīties. Nav neviena politiskas, fo, politiska forma, forma, kur mēs varētu diskutēt par politikas izvērtējumu. Un izvērtējums ir ļoti svarīgs gan rezultāti, gan arī politikas modernizācijas aspektā. Un patiesībā šī ir mm, tāda unikāla pieredze Eiropā, bet mums nav nekāda politiskā fóruma, kur mēs varam par to runāt. Līdz ar to piekrīt, ka Eiropas parlaments un īpaši reģionu komiteja sākotnēji varētu arī izveidot šādu politisko fórumu un būt tā vieta, un arī aktīvāk eh, ne tikai piedalīties, ne tikai runāt par eh, šīs politikas rezultātiem. Mēs varētu būt arī tā vieta, kur mēs dalāmies ar informāciju un veicinām ideju par to, ka ir nepieciešama izvērtēt kohēzijas politikas izvērtējums un ka šī izvērtējuma rezultāti jāņem vērā arī pieņemot nākotnē lēmumus. Lūk, tas arī viss. Un vēl diskusijas rezultāts, kā vakar mums bija diskusijas ar Klipa kungu. Uh, ar politiku un arī šodien ar Vandenu Brande kungu no reģionu komitejas vēlos tiešām jūs mudināt būt aktīvākiem plenāru sesijās tieši brīvā mikrofona procedūras laikā vai citu procedūru laikā, lai runātu par šo daudzlīmeņu pārvaldību vai par citiem elementiem, uh, citi jautājumi, kur ir ļoti svarīgi arī varbūt citām politikām un citām debatēm, lai mūs vairāk redz, runājot par šiem svarīgajiem jautājumiem, arī citu politiku sakrā, kā jau jūs bieži arī sakāt, ir jāraudz, lai teritoriāla dimensija tiek vairāk iekļauta Eiropas politika izveidošanā. Bet mēs nevaram uh, to panākt, ja mēs par to tikai un vienīgi runājam šeit, savā starpā. Mums ir jābūt daudz aktīvākiem arī ārpus. Un padomājiet, kā varētu sadarboties varbūt ar citu komiteju locekļiem, lai šos jautājumus mēs varētu plašāk eh, diskutēt arī parlamentā, runājot arī par citiem svarīgiem jautājumiem. Lūk, atvainojiet, Lambert kungs. komentārs par to, ko jūs tikko teicāt. Tās darbības, ko šī komiteja veic, tiek atspoguļotas plenāras sesijās. Tādējādi, ka mēs uzdodam mutiskus jautājumus. Darba kārtībā mēs skaidri E, parādām, ka runāsim ne tikai par darba dokumentu, tā kā non-paper, bet arī tālāko ko Eiropas kohēziju un lielāku e, sadarbību politikas ietvaros. Mēs skaidri esam definējuši šo te jautājumu, un es ļoti priecājos, ka tas ir decembra e, plenāras sesijas darba kārtībā. Kolēģis ļoti lūdzu piedalīties debatēs par šo jautājumu. Vakar es redzēju uh, tekstu, kā teksta redakciju no esošā komisāra, kas arī daļēji dod atbildi e, šim te jautājumam par vadības dokumentu. Un es domāju, ka šis te būs labs jautājums vēlreiz ar viņu pārunāt šo te lietu, un tas būs īstais brīdis. E, un arī uh, pašam, pašiem sev paspodrināt spalvas, kā jūs priekšēdētais kundze teicāt, plenāra sesija telpā lielajā zālē runāt par sevi, kad mēs varēsim vairāk uzmanības piesaistīt savam darbam, arī uh, E, šīs debatas par publisko iepirkumu, ne tikai šeit, bet arī plenārsesijās. Paldies! Jā, atbildot tam, ko tikko Mērkungs teica, esošais komisārs, kurš komisārsiju pametīs e, jaunajam e, komisijas sastāvam nākot pie varas, viņš gatavo jaunu dokumenta versiju, uh, tādu kā orientāciju papīru, orientēšanās dokumentu par to, kas ir izdarīts attiecībā uz esošo darbu. Šis nav gan komisijas dokuments, oficiāls dokuments, tas gan ir vairāk kā tāds, kad vadlīniju dokuments, jo tas ir vienīgais, ko komis, vecais komisārs jaunajam komisāram var atstāt, un es ļoti priecāšos, uh, kā arī mēs varēsim šo te dokumentu saņemt un izdot jums, bet uh, lūdzu paturiet prātā, ka tas ir personīgs komisāra dokuments un tas nav publiskai um, apskatē un apspriešanai, jo to nav pieņēmis uh, komisija. Paldies Guļman kungam vārds. Es Mm, patiešām nezinu, kas, tās, kas tie bija par pētījumiem, par ko, mēs vakar, eh, par ko jūs vakar runājāt, bet viena eh, lieta ir man absolūti skaidra par eh, budžeta komitejas atzinumiem 2000, 2006. gadam par fondu izmantojumu un arī jaunajam finansu perspektīvam 7.13. gadam. Mēs sagatavojām komisijai jautājumu pakotni, bet uh, E, daudzās komitejas sēdēs es ļoti labi jūtu, e, e, jūtu to, ka mēs nesaņemam atbildes, nesaņemam skaidrs atbildes, bet tas, ko mums vajag šeit no reģiona komitejas saņemt kādēļ e, šī situācija valstīs tik ļoti atšķirās. Vai tas ir tas, ka nepiet, pro, programmas nedarbojas vai programmas netiek piemērotas. Šīs te nesakritības, kas ir e, vai nevienlīdzība daudzās valstīs, par to jau mēs runājam kādas 5-6 reizes. Uh, tā, manuprāt, arī nav birokrātija, Eiropas Savienības birokrātija, jo pretējā gadījumā jau nebūtu tādas valsts, kas, kam veicās ļoti labi programmu ieviešanā un um, uh, finansējumu saņemšanā. Jo mums ir jāsaprot, kas tad ir netiek darīts uh, labi. Uh, mums nevajag tikai skriet uz priekšu, skriet uz priekšu, bet mums reāli jāsaprot, kādēļ dažas valsts kaut ko nedara pareizi. Jo Eh, finansisti jau dos tikai ciparus, ciparus, ciparus, bet eh, nebūs eh, šis te cilvēks, cilvēka faktors. Ir bijis pētījums par, par labām praksēm, bet nav izvērtēta sliktā. Mēs ejam tā kā vien, vienā virzienā, bet neņemam līdzi aiz rokas tos, kur ir atpalikuši. Priekšādātājs saka, kā mēs šobrīd nevaram atvērt šo te debati. Uh, Viena lieta, ja ir nepieciešama kāda um, ietekmes izvērtējums vai pētījums, kā uh, tur ir nepieciešams um, attiecīgi uh, rīkoties, lai šādu pētījumu uzsāktu, bet mēs pieprasīsim uh, situācijas uh, atspoguļojumu pētījumos um, attiecībā uz esošo finanšu perspektīvu 7.13. gadam, kā arī iepriekšējiem. Uh, Nākamais mums ir jārunā par nākamo punktu, devīto punktu. Tātad. E, Kopīgi muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanas atlikšanu uz laiku dažām rūpniecības ražojumu importam Madērā un Azoru salās. Dot vārdu referentam. Paldies. Priekšsēdētāji, te būs daži svarīgi jautājumi. Vispirms nākšu klajā ar grozījumu priekšlikumu par šo tekstu. Mans grozījums ir tehniska rakstura, tikai un vienīgi. Šajā grozījumā runāja par uh, izējas materiāliem, par sastāvdaļām, kuras ir uzskaitīts otrajā pielikumā šajā priekšlikumā. Šī grozījuma mērķis ir iekļaut šajā sārakstā muitas kodus Eh, kuri jau figurē priekšējā regulā un arī dažādiem iemeslu dēļ eh, vairs nav atspoguļot šajā priekšlikumā. Šāds ir grozījuma mērķis, proti papildināt šo muitas eh, kodu sārakstu, kas ir iepriekšējā regulā, bet vairs nav šajā tekstā. Otra lieta. Šo priekšlikumu es runāju arī ar Azorsāls kolēģi. Viņam nav iebildumi pret šo priekšlikumu Un, ot, un vēl viena lieta, šī groz, šis grozījums nedod ar nekādu kaitējumu vienkāršotā procedūrai, kādu mēs piemērojam atbilstīgi regulai, ņemot varētu to, ka 46 divi ļauj iesniegt uh, grozījumus, un tos var pieņemt citi kolēģi. Ja mēs šādi rīkojamies, tādā gadījumā mēs ievērojam procedūru un nebūs arī nekādu kāvējumu ticībā uz priekšlikuma pieņemšanu, kas mums ir ļoti svarīgi. Liels paldies! Vēlos norādīt uz to, ka vēlētos. Lai mēs pār, jūs apzinātu, ka mēs pārējām no 46.1 uz 46.2. Tagad mums ir pieci grozījumi. Atšķirība ir tāda, ka es nosūtīšu grozījumus vis, visiem komitejas deputātiem. Jūs rīcībā ir 21 diena, lai reaģētu. Un, ja jūs nereaģējat, tad es saprotu, ka varat slēgt procedūru un eh, strādāt tālāk pie ziņojuma. Un ziņojums tiks pieņemts. Lūk, citu komentāru par šo nav. Krēls kundze, lūdzu. Es neesmu ēnu referenta, bet uh, kungs, eh, viņam bija jābrauc uz lidostu, un uh, lai kļūtu pilnīgi skaidrs, ka arī mūsu politiskā grupa piekrīt šim vienkāršātajai procedūrai. Paldies! Arī atbalsts no ēnu referentiem, ja viss kārtībā. Tagad pie desmitā punkta pārējiem. Ermīnija Maconīkungs ir šeit ar mums. Jā? Jā, jūs esat šeit. Kundze, pareizāk sakot, jūs um, došu vārdu un tad arī varēsiet uh, izteikties par to. Paldies, priekšstādātājs Kundze. Šis ir atzinuma projekts, kuru mums prezentēšu 2008. gada pārskat kopienu finanšu interešu aizsardzība, krāpšanas apkarošana. Šajā atzinumā ziņojumā mēs šeit runājam par trim kritiskiem elementiem un arī citējam dažas priekšlikums 2008. gadā. Vēlreiz un atkal ir novērojams eh, pārkāpumu skaits. Taču ir arī pozitīvas ziņas. Eh, globāli samazinās eh, pārkāpumu ietekmi uz finanšu situāciju. Tas attiec uz struktūrāliem fondiem, citiem fondiem. Un šī ir ļoti laba ziņa, jo šajos fondos ir vislielākais pārkāpums skaits. Otra negatīvā lieta, arī šeit tiek runāts par ties, eh, par revizijas palātas 2016. gada eh, budžeta ziņojumu, ka Matīs eh, Kohēzijas politika ir 11% liels šis atmaksas slieksnis un 18% gadījumu. Ir novērams nu, kā vējums, kurš ir ilgāks nekā divi gadi tiecībā uz tātad, eh, brīdi, kad ir eh, konstatēts pārkāpums, un tad divi gadi, kamēr tiek atsināts attiecīgais jautājums. Lūk, šajā kontekstā varam uzskatīt, ka ir visai pozitīvi, ka ir īstenībā novērojami vairāk pārkāpumu, vairāk pār, par vairāk pārkāpumiem tiek ziņots. Tas nozīmē arī to, ka kontrols iestādes dara savu darbu efektīvāk. Tad eh, šis sistēmas dara labu savu darbu, bet tāpat laikā ir liela arī disfunkcija, kas ir jāatrisina. Vēl viena pozitīvā lieta šodien. Mēs esam eh, situācijā, ka 2007, 2013 struktūrālo fondu fonds tiek eh, īstenots un varētu vēl veikt arī uzlabojumus. Un Ceram, ka pozitīvais tendences turpināsies arī turpmāko gadu laikā. Šajā atzinuma projektā es arī minu dažus priekšlikumus. Nu, esmu iecerējusi ieteikt ko, budžeta komitejai iz, darīt vēl lielāku ietekmi attiecībā uz komisijas paziņojumu īstenošanu. Paziņojums 2008. gada 16. novembris. Komunik paziņojums, tad, tad par šiem pieļaujumām kļūdām, ir ļoti svarīgi veikt objektīvu analīzi par riska sliekšņiem, kādi kļūdu sliekšņi tad būtu um, pieļaujami. Ļoti svarīgi arī vērsties pie dalību valstīm un kopienas institūcijām, nu status to, lai tiek veik, tiktu veikti uzlabojumi kontrols procedūrās lai ilgtermiņā varētu nodrošināt sistēmu efektīvu darbību, lai varētu arī samazināt uh, laiku, kurš ir nepieciešams datu un informācijas apkopošanai un ātrāk reaģēt uz veiktiem pārkāpumiem. Un pēdējais priekšlikums ir arī jārauga, lai mēs labāk definētu, ko nozīmē uh, pārkāpumi un krāpšanās. Uh, Šīs definīcijas vēl nav īsti skaidras. Un varbūt tas arī rada tik daudz šos negatīvos elementus. Tas paldies. Mēs balsosim pa ziņojumam. Sanāksme 25. un 26. janvārī, tagad ir viedokļa apmaiņa, un tad būs arī termiņš grozījuma iesniegšanai līdz 10. decembrim. Albrigta kungs. Vakardien mēs runājām eh, budžeta kontrolē, debats bija par saikni starp krāpšanos, pārkāpumiem un kļūdām. Un tas, kas tika pateikts ļoti skaidrs, bija tas, ka mēs, protams, nevaram izslēgt tādu situāciju, ka kāda kļūda var tikt arī saistīta ar krāpniecību, bet nav tiešas saiknes, un tas ir pateikts ļoti skaidri arī revīzijas palātas ziņojumā, ka šie 11% būtu saistīti ar krāpniecību. Tas, ko mēs vēlamies piedāvāt referentei, ir vispirms nodalīt krāpniecību, pārkāpums un kļūdas. Tās ir trīs dažādas lietas, tās var būt saistītas, bet nevienmēr. Un vēl viens elements, kad mēs runājam par krāpšanos. Un tas ir arī tas, ko teica viens no deputātiem. Ja šeit ir krāp, novērojama krāpniecība, tad ir jāstiprina Olafa darbība. Šeit vispār nekas netiek teikts par Olafa darbību, bet tā ir Olafa problēma. Nevis revīzijas palāta problēma. Revīzijas palātā nav nekā darāma krāpniecības jomā. Uh, Vai nu mēs runājam par šīm pārkāpumu problēmu, un tad eh, mums ir jāsaka, ja ir novērojami pārkāpumi, ja ir konstatētas kļūdas, iespējams, tas var radīt nosacījums krāpnieciskām darbībām, bet pirmkārt ir jāmin Olafs, kā teica viens no deputātiem, ir jādodas uz policiju, jo tā ir policijas problēma. Krāpniecība ir policijas problēma, un Olafs ir policija, un tā nav ne komisijas, ne revizijas palāts problēma. Tādēļ mums ir jāsaka, ka mums ir jādara viss, lai e, noteikumi būtu ļoti skaidri. Ir jāuzsver kļūdas un pārkāpumi, ka tie var radīt krāp, krāpšanos Un, ja ir konstatēta krāpniecība, tādā gadījumā jāiesaistas Olafam. Tā jau ir tā procedūra. Jautājums ir par to, ja mēs runājam par kopienu finanšu interešu aizsardzību, krāpšanas apkarošanu. Jautājums ir, vai tā ir laba organizēta vai nē, vai tā darbojas vai nē. Vai Olafs eh, strādā pie tā vai nē, vai par to tiek labi ziņots. Un Priekšsēdētāji. Komentārs vēl viens. Par struktūrālo fondu problēma dažās dalībvalstīs ir tāda, ka procedūrām jau nav, viss ir kārtībā. Tur nav nekāda pārkāpuma, tur ir konkrēta krāpniecība. Bet no procedūras viedokļa viss ir, tiek īstenots pareizi, bet tad iejauc paucīgi un kāds dodas uz cietumu. To nevajadzētu sajaukt, tādēļ vēlos uzsvērt to, ka mūsuprāt, ļoti skaidri ir jānodala pārkāpums, kļūda un krāpniecība. Ka daži pārkāpumi var radīt krāpnieciskas darbības. Un ļoti svarīgi sniegt Olefam visas iespējas, pēc iespējas ātrāk. Jo, ja reakcija nav ātra, tad rodas vēl vairāk kļūdu un pārkāpumu. Paldies! Mēs ir Tremopulus. Tremopulus, kungs, lūdzu. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όταν μιλούμε για απάτη, είναι σαφή. Godātie kolēģi un kolēģis, ja mēs runājam par krāpšanos, tad tas ir skaidri redzams, ka mums ir jābūt uzmanīgiem. Uh, arī stingriem, bet arī taisnīgiem attiecībā pret tiem, kuri strādā pareizi, tātad kuri nepieļauj šīs kļūdas. Pēc uh, um, revīzijas uh, asociācijas pētījuma bija ziņojums arī e, no revīzijas palātas puses, ka kohēzijas politikā īpaši ir daudz kļūdu. Un ļoti bieži tas ir saistīts ar to, ka 11% e, no atpakaļ atnākošās naudas e, tas saistīts ar nepareizu pārvaldību, bet salīdzinoši ar 2008. gadā revīzijas palātas informācija liecina, ka daudzas kļūdas saistītas ar jautājumu par, pie, pie, eh, par eh, pieļaušanu ka tie, kuri ir saņēmuši maksājums, nav atbilduši pilnīgi simtprocentīgi prasībām, tad arī pie iepirkuma konkursiem kā arī izmaksas tika uh, ierakstītas, kuras netika nosaktas. Līdz ar to mēs varam skart dažādās tēmas, par kurām mēs tieši dzirdējām. Un tas ir pilnīgi skaidri redzams, ka ne e, visu, e, visus noteikumus mums vajadzētu likvidēt. Ir daudzas jomas, kuras ir, piemēram, diezgan bīstamas. Uh, Tātad eh, publiskajiem iepirkumiem, piemēram, šeit komisija nevar pārtraukt savu darbu. Bet arī papildus vēl reģionos un nacionālajā līmenī mums ir jāizpēta, kā tiek pielietot šie noteikumi. Un tagad jau eh, atbildes, eh, kuras izteikusi revīzijas palāta, kur tika teica, ka tikai trīs dalību valstīm ir visaugstākais um, kļūdu skaits. Kas tās ir par valstīm? Es ļoti labprāt gribētu zināt no komisijas un kādi ir tam iemesli. Vai tika veikti pasākumi pret šīm dalībvalstīm? Vēl citā uh, komisijas atbilde attiecībā uz revīzijas palātas izteikumiem, kā uh, reģionāla direkcija reģionāla politikas jautājumos uh, un vienlīdzībai, kā tur ir arī izvērtēšanas rezultāti par pašvaldību efektīvu darbu. Uh, 45 programmas tika ņemta vērā. 2007. un 2008. gadā tikai 31% bija, darbojās apmierinoši. Tas patiešām ir liels vēl uzlabošanas iespējas arī šajā ziņojumā, kas, kam būtu jātiek vēl pieminētam, Prakses, eh, kuras eh, balstās uz dalību valstu praksēm, eh, kur komisija nepieņem izdevumus, tātad neatmaksā izdevumus. Tā ir tālāka problemātika vēl arī. Es labprāt gribētu zināt no komisijas, kādi šie neataisnoto izdevumi tiek svītroti kādos gadījumos, piemēram, tad, kad beidzās jau programmas fāze 2000 līdz 2006 gadam. Um, tie, tie būtu temati, kurus vēlētu skart. Madame Kadenbach, please. Um, paldies. Priekšsēdētājs kundze, E, es domāju arī pasvītrot, ka ziņojums mums uzdod daudzas jautājumus un ir arī izaicinājums Eiropas parlamentam un komisijai, lai nodrošinātu, ka e, līdzekļi e, patiesi tiek pareizi izmantoti. Uh, Un, ja es runāju par pareizi izmantotiem līdzekļiem, tad es atsaukšos arī uz kolēģi, ka mums savā vārdu izvēlē būtu jābūt ļoti uzmanīgiem, um, ne tikai kas attiecās uz juridiskajiem um, saturu, bet arī kas attiecās uz iedarbību. Uh, Es domāju, ka ir uzdevums atainot, kādā veidā šie līdzekļi tiek izmantot tā, lai krāpšanu nepieļauktu. Bet ceļā uz to mums ir diezgan daudz kļūdu, kuras tika konstatētas, un e, sabiedriskajā apziņā tas ir tā ka e, šīs kļūdas jau gandrīz vai ir krāpšanas. Es domāju, ka mums tomēr ir eh, ļoti stingri jānodauž šīs divas jomas. Eh, un referente arī īsti tā neformulēja, kā ir rakstiskajā ziņojumā, ka viņa, viņa ir norūpējusies par to, ka kļūdu skaits ir palielinājies. Es domāju, ka tas ir tieši pretēji, ka otrajā rindkopā tika teits, ka mūsu kontrolsistēmas tomēr darbojās. Uh, Un, protams, e, mērķis ir, ka mēs tuvojamies nulei e, tiešām šiem e, tiesiski jau secinātajiem krāpšanas gadījumiem, bet kas attiecās uz kļūdu jautājumu. Es domāju, ka tā ir zīme, kā kontrols sistēmas darbojās. Un es domāju, tas ir ļoti būtiski. Un tad referentē es vēlētos arī ļoti sirsnīgi pateikties, jo es arī pievienojos jūsu izteikumiem. Tas, kas jau arī tika teikts diskusijā eh, par eh, tātad šo kļūdu klasifikāciju, ka patiesi mums šodien ir nepieciešama stingrāka definīcija, jo tad varbūt varētu arī izdarīt secinājumu, ka valstis, kuras tikai divas trešdaļas eh, eh, šeit klasifikācijas var veikt, ka tās vēl vairāk varētu eh, arī par šīm kļūd, no šīm kļūdām izvairīties, ja būtu stingrāk klasifikācija. Un otrajā punktā Uh, vēl vairāk līt uzsvar uz to, ka tiek harmonizētas uh, ziņotā, ziņojums sistēmas. Es domāju, ka tiešām mums būtu jāstrādā pie tā, lai būtu salīdzinām šie dokumenti. Paldies! Markus Piper, please. Markus Piper. Jā, paldies. Prieksēdētājs kundze. Mēs varam jēdzienus definēt, kā mēs vēlamies, bet uh, pamats ir, protams, labs, kā referējusi referente. Uh, Eh, bet tomēr, kas paliek, tās ir tās kļūdas un paliek 11%, eh, un arī šīs struktūras tiešām tiek skārtas, un pie šiem 11% mums jāsaka, ka tiešām trīs dalību valstis ir atbaldī, atbildīgas, un šīs drali, trīs dalību valstis ir tika nosauktas, bet tas neno, nav noticis pirmo reizi. Ir jau iepriekš gadījumi bijuši, un mums domāja, ka mums būtu jāsaņem drosme. Uh, Ja kaut kas acīm redzami uh, vienmēr atkārtojās kāds pārkāpums, ka 27 dalību valstis nedrīkst uh, uh, nosodīt, bet ka uh, mēs izdomājam bilaterāls paņēmienus um, starp komisiju un attiecīgo dalību valsti, uh, lai mēs ieviešam kontrola mehānismus uh, tieši šīm valstīm, kuras uh, aizvien izdara šīs kļūdas. Es domāju, ka tas būtu e, būtiski un e, efektīvāk ka mēs nenosodām e, pārējo Eiropu, bet tieši tās dalību valstis. Es arī referenti gribētu pamudināt šādā veidā tātad veikt kādu priekšlikumu. Request for... Jā, nu, nav citi uh, lūgumi izteikties. Es gribēju pati uh, pieteikties kā šīs komitejas locekli. Mēs šeit runājam par krāpšanu. Šajā ziņojumā par to jābūt eh, ļoti skaidriem. Un eh, juridiskās sistēmas eh, caurskatāmībai dalību valstīs jābūt ārkārtīgi skaidri atspoguļotai. Un šeit tas ir, redzot, saistīts ar ne, neprecizitātēm vai vājībām, kādas tiek uh, pieļautas dalība valstīs, bet mums jāliek atsauce arī uz caurskatāmību, jo šeit taču ir um, sistēma, uh, kura nodarbojās ar tā kā menedžmenta sistēmas caurskatāmību, skaidrību, tad priekšnoteikumu izpildes uh, kritēriju skaidrību. Šis atkal būs dokuments, par ko mēs balsosim janvārī, un kolēģi, ja vēlaties kādus grozījumus iesniegt, tad līdz 10. decembrim jums tas ir iespējams. Vai referenti vēlējās vēl kaut ko teikt atbildēt? Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos pateikties kolēģiem un tikai pasvītrot, uh, ka tie izteikumi, kurus šodien šeit dzirdēju, uh, ka tie ir savietojami viens ar otru ar manu atzinumu projektu, uh, kuru es ar nolūku uh, nu, veidoju tādu vispārinātu Uh, lai tad arī pievienotu tos izteikumus, uh, kurus sagaidīju šajā diskusijā. Es neiedziļināšos tagad detaļās, bet es gribu pasvītrot, ka visi izteikumi tiešām ir atbilduši manām arī personiskajām vēlmēm un līdz ar to arī atzinumu projektam. Es gaidu uh, jūsu grozījumu priekšlikumus un tad es varēšu atsevišķu un detalizēti pārstrādāt. Paldies! Ar to saprotu, ka šīs debats par desmito punktu var slēgt, un tagad pie 11. punkta tas ir Eiropas investīciju bankas 2008. gada pārskats Konstancē vārds. Jā, paldies priekšsēdētājas kundze. Man tagad nav jārunā par krapšanu un kļūdām, bet es varu runāt par to, Uh, par Eiropas investīcijas uh, bankas gada pārskatu, uh, un mēs uzzināsim, kā šī banka, um, kohēzijas politika vēl klāt atbalsta ar ats, um, attiecīgajiem kredītiem. Un vienīgā piezīme, kura būtu negatīva, Uh, ka šīs atzinums ir uh, diezgan liels, bet par kohēzijas politiku tur tomēr diezgan maz tiek pateikts, lai gan 40% no visiem kredītiem uh, tiek novadīti uz šiem konverģētas uh, reģioniem, un Eiropas investīcija bankā tas ir aizvien pieaudzis, kohēzijas politika tiek aizvien vairāk atbalstīta, un tā tas arī būs uh, turpmāk īpaši arī e, domājot par finanšu krīzi, e, vēl tiks e, gatavoti vairāki miljardi, un tādēļ arī Eh, kā ierosinājušai komitejai es eh, vēlētos eh, teikt, vai varbūt mums nevajadzētu uzaicināt Eiropas investīciju banka, lai viņa mums pastāsta, lai tā mums pastāsta detalizētāk par savu darbību, un šajā ziņojumā tas man ir arī iekļauts, un es gribētu, kā šis risku sadalījums tiešām arī funkcionē. Un man ir arī liela interesi. Mēs zinām, ka Šaspersa kungs strādā, ka investīcija banka arī tur piedalās, bet praktiskā pieredze uh, arī jau parādījusi komitejā, ka mums tomēr uh, tik tāds uh, vēl nav. Varbūt varētu uh, pārstāvu uzaicināt no Eiropas investīcija bankas. Uh, Kopumā es domāju, ka EIB darbs e, tiešām daudzās jomās e, mūs atbalsta mūsu darbu kas attiecās tieši uz maziem vidējiem uzņēmumiem ar kredītiem, tad Eiropas investīcijas banka tur tiešām palīdz. Un tas ir varbūt arī tas, kas uh, uh, vēl pastiprina mūsu politiskos mērķus. E, būtībā tas ir uh, pavisam arī īsas ziņojums, būtībā tā, tā ir, tās ir manas domas, par Eiropas investīcijas bankas, un varbūt eh, šajā gadījumā es varbūt tālāk eh, neizteikšos, ja kolēģiem vēl būtu kādi papildinājumi, tad es jūs labprāt uzaicinu to darīt. Un es arī pati lūkāš, lūkošos, vai varbūt vēl kādu lietu neiekļaut. Mēs arī tagad sadarbojamies ar citiem, ar pieredzes apmaiņas jautājums. Uh, un es vēlētos dzirdēt jūsu izteikums. Paldies! Yeah. Kelly, Thank you very much. Kā ēnu referents no EPP grupas, es pirmkārt sveicu Klauskundzes uh, dokumentu, kurš ir ļoti skaidrs, saprotams dokuments, un varam visi būt priecīgi, ka 16 un 18. punktā Lisabonas līgums ļauj mums vairāk darīt mūsu lomu palielina. Un es gribu teikt, ka, ka šobrīd tas, kas notiek ekonomikā, tas domino efekts, kur recesija ir tikusi izraisīta Un tas uh, sakņojās um, tajā, ka netiek izsniegti vairāk ļoti daudz kredīti. Un ļoti daudz projektu vienkārši netiek ieviesti vai attīstīti, ir īpaši mazie projekti, jo tie netiek kreditēti. Labi biznesa plāni tiek uh, apstādināti, kur pretīm slikti biznesa plāni tika veicināti un ieviesti eh, tajā laikā, kad uh, naudas uh, bija daudz, kad pirms krīzes. Pa, man liels prieks, ka uh, mazie vidējie uzņēmumi saņem īpašu atbalstu par spīti krīzei un priecājos, ka, ka tas Eiropas investīciju banku eh, prioritāšu sarakstā palicis um, um, saraksta augšgalā. Tādējādi tiek nodrošināt vairāk kā 100 miljonu darba vietas mazos vidējos uzņēmumos. Un es ceru, ka privātās mm, bankas neizmantos e, Eiropas investīciju bankas piešķirtos kredītus, uh, Uh, prie, piešķirtos līdzekļus, lai ar tiem kreditētu vai aizlāpītu savus caurumus, lai uh, tiktu tie piemēroti un izsniegti uh, maziem vidējiem uzņēmiem vai arī tiem, uh, kuriem tā pienākās. Es eh, gribu arī jūs vērst uzmanību eh, uz banku sektoru, uz privāto banku sektoru, kuri eh, izmaksājuši bonusos un prēmijās neiedomājamas naudas summas. Tādējādi tādējādi vēl vairāk palielinot šo te naudas iztrūkumu. Es vēlētos uh, lai sadarbība, efektivitāte, inovativitāte uh, iet roku rokā, jo tieši no uh, pētniecības, izglītības un inovitā, inovitāvitātes uh, radīsies nākotnes, um, nākotnē šī pievienotā vārtība. Vērtība. E, priekšēdētājs kundzes gribēja, lai mēs vēl vairāk šajā dokumentā uzsvērtu uh, Eiropas investīcijas bankas lielo lomu, piemēram, tādu valstu attīstībā un tādu reģionu attīstībā, kuri ir periferāli. Tātad, piemēram, Polijā ir ļoti daudz, kas izdarīts šādiem reģionu lab labā. Es nākšu klajā ar dažiem maziem papildinājumiem, grozījumiem, kas tikai papildinās kopējo uh, dokumentu saturu. Paldies, Kelija! godmēm kungam vārdu. Es 33. punktu gribētu uz, uh, apspriest attiecībā uz kohēzijas fondu. Tas ir attiecībās finansu perspektīva 2000-2006 gadam. Tas ir EIB uh, kohēzijas fondu izsniegšana, arī vēl sociālo un attīstības fondu. Šeit ir rakstīts, um, ka Eiropas investīcijas banka eh, darbo tajā brīdī, kad eh, saņem pieprasījumu no dalībvalsts, visā, visos um, līmeņos darbosies attiecīgā projekta ieviešanā. Tātad no paša sākuma līdz pašām beigām. Tātad ieviešana, pārvaldība un tā tālāk. No mana uh, redzes viedokļa, nu skatoties uz pieminētajām banku aktivitātēm, uh, tādos gadījumos, kad Eiropas investīcija banka ir spēlējusi savu lomu, vai nu investīciju fonda uh, ietvaros, vai arī uh, pat, uh, jeb arī tieši, e, es, attie, es gribu teikt, Eiropas investīcijas fonds, kas piesaista. Uh, fondus vai piesaista līmeņus, eh, daļ, daļēji saņemot garantijas, papildus garantijas no investīciju bankas. Bet mūsu interese ir projekta eh, labāks izpildījums. Un vai tajā brīdī, kad eh, tiek piesaistīts investīciju fonds, vai projekti un programmas tiek piemērotas labākas. Vai tas tā ir? Uh, jo, un arī kurās valstīs. Eh, jo šie te praktiskie redzamie piemēri mums ļaus prasīt investīciju bankai eh, papildus eh, tiešos maksājumus vai kreditēšanu projektos, jo ir ļoti grūti runāt abstrakti. Tas, protams, varbūt nav reģionu komitejas pilnīgā tikai kompetencē, bet ja būtu šāds te pētījums vai ja būtu jau šādi cipari, uh, tad mēs varētu daudz labāk runāt uh, un šo te savu viedokli pārstāvēt. Un tas, ko mēs varētu lūgt, uh, uh lielāku to, šo te statistiku no, no bankām. Protams, mēs to, ar to uh, nenāksim uh, klajā publiski, bet vienkārši var labāk saprastu, Eh, kas notiek, kā šī nauda tiek izmantota. Eh, paldies Godman kungam, arī no savas puses gribēju papildināt runātāju to, ka Konstance Kroll teica, ka eh, mēs gan varētu pieaicināt investīciju fondu, gan arī Eiropas investīciju banku ciešāk uh, uh, iesaistīties teritoriālās kohēzijas politikā ne tikai kā uh, kreditors, uh, kur visbiežāk ir nepieciešams, protams, kopfinansējums, bet arī kā tehniskais atbalstītājs, uh, tā finanšu uh, inženērija, ko Konstants jau teica. Es ceru, ka mums var šādas diskusijas arī notikt ar investīciju banku, arī Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku, arī uh, citām finanšu institūcijām, kuras ir iesaistītas kohēzijas uh, finanšu instrumenta uh, piemērošanā. Uh, Tādējādi mēs varētu ar viņiem tikties un mums būtu padziļināka tāka diskusija nākamajā reizē. Paldies! Konstancei eh, grozījumu iesniegšanas datumi ir 10. decembris, janvāra sēdē mēs balsosim par šo ziņojumu. Vai referenti vēlas kaut ko pieminēt, eh, piebilst? Nē, paldies! Tālāk runāsim par 12. punktu, kuru sagatavojas referents Lamberts von Nīstelrojs. Tas ir attiecīgi ziņojums par pētniecībai un inovācijai piešķirto fondu sinerģiju īstenošanu. Uh, vārds man īstenoja kungam. Paldies, priekšēdētājs kundze. Amenderen, maar een klein tussenstapje om de oriëntatie. Tas vēl nav uh, tas ir tāds kā pagaidus dokuments, ir darba dokuments par to, kas notiek, kurā virzienā mēs ejam, kurā mēs vēlamies iet. Šis nav galējs dokuments, tas ir ceļā uz kļūšanu par ziņojumu. Es, tas arī nav pašs iniciatīvas ziņojums, tas būs pa ieviešanas ziņojums. Un tas um, skatās uz to, kā esošie Eiropas Eh, likumdošanas akti tiek eh, piemēroti dzīvē. Un šeit ir ļoti interesants moments. Ir svarīgi skatīties, kā uh, savstarpēji saistītās jomas uh, reģionālās politikas uh, kopējā ietvarā iekļaujās. Tas ir attiecīgi eh, jāskata arī um, konkurences, inovāciju programmas spektrā. Mēs uh, uz šo te sinerģiju neesam iepriekš nekad pagātnē skatījušies. Es atceros, ka septītā um, pamatprogramma eh, pētniecībai un attīstībai uh, tika pirmajā reizē mums iep iepazīstināta, izstāstīta, tad mēs paman, m, piemetinājām tādu reģionālo elementu, bet šobrīd e, šī programma jau stingri sāudusies ar reģionālo kontekstu. Un mums tagad ir jāskatās, kā, e, kā tad, kas tad notiek patiesībā, kas, kā, tas, kā viss attīstās, kā programmas nostādnes tiek piemērotas dzīvē. Es nevēlos jūs uh, pārliecināt uh, par to, uh, cik uh, komisijas mērķi ir uh, cik komisijas mērķi attiecībā uz konkurētspēju ekonomiku ir svarīgi. Mēs, protams, visi skatāmies uz integrēto pieeju, uz attīstību. Mēs ļoti labi zinām, cik tas ir svarīgi. Mēs runājam par reģionu attīstību, par attālo reģionu attīstī, attīstību Eiropas Savienībā. Šis ir tāds kā mēģinājums eh, ņemot vērā esošo likumdošanu, kā uh, viss tā uh, tiek uh, ieviests dalībvalstīs, jo mums ir arī uh, dažādas darbības programmas, ieviešanas programmas, ir vesela virknē uh, pi, uh, priekšrakstu. Šī nav, šis nav tā kā izvērtējuma analīze. Uh, bet uh, eh, man būtu nepieciešams arī uh, no komisijas puses saņemt arī dažādus piemērus, labā, labā prakse, uh, to paskatīties, analizēt, varbūt ie, ielikt papildus vēl ziņojumā, tādējādi mēs varētu no labās prakses mācīties. Un uh, pats galvenais šī dokumenta uh, uzdevums ir izprast, vai, vai darbojās, uh, vai esošā uh, esošā likumdošana vai esošie priekšraksti darbojās, vai to nav par daudz vai par maz. Uh, un uh, vai šīs te zināšanas, kas tiek iegūtas vienā valstī, piemērojot programmu, vai tās tiek izmantotas citā valstī, vai um, mazie vidēji uzņēmumi, uzņēmēji, re, vai tiem uh, ir viss skaidrs attiecībā uz, ietver, uz pētniecībai uh, eh, paredzētu to finanšu piemērojam. Tas nav tikai attiecināms uz septīto ietveru programmu, bet vispār kā tad reģionāli tiek, um, notiek šī te uh, ieviešana. 70% uh, ietver um, programmā paredzēto līdzekļu tiek novirzīti pētniecībai un attīstībai a, pilsētās, un tas ir ļoti cieši saistīts. Es vienkārši cenšos atrast a, konkrētus faktus, kas notiek a, uz vietas, kas notiek dalībvalstīs. Pirmā taka, pirmais ceļš ir tāds kā analītisks, kuru es eju, un otras, otra dimensija, par ko es šajā dokumentā gribu atspoguļot, ir skats nākotnē. Uh, Londonā, Francijā eh, attīstās eh, jauna eh, filozofija, ne tikai augstākā līmeņa klasteri, bet arī reģionālie klasteri. Nacionālo kompetenču kompetenču joma palielinās. Un es vēlos tātad paskatīties arī nākotnē. Es vēlos redzēt, kas ir ietverts mūsu reģionālajā politikā un gribu izprast to, vai mēs esam do, devuši sev un arī citiem rokās pietiekami daudz instrumentu un pievienotās vērtības, lai droši varētu doties nākotnē, balstoties o, uz pamatnosacījumiem, tātad inovāciju, pētniecību un izglītotību. Uh, Mums būtu jābūt gataviem skatīties nākotnē, un mums būtu jābūt uh, šiem te nepieciešajiem instrumentiem, lai siner, tiktu piemērot sinerģija, sinerģija politiskā uh, jomā. Struktūra politika, reģionālā politika, vai viss uh, tas mums ir pietiekams. Uh, tās tikuši kritizētas par to, ka uh, gaidītais efekts nav panākts. Bet ja mēs Uh, liekot lielāku uzsvaru uz pētniecību, varam kaut ko mainīt, mums tas ir jādara. Tātad, uh, ja ir kādi šie te piemēri, gribu no Francijas, Spānijas, Vācijas, tas palīdzētu debatēs, tas palīdzētu uh, man labāk saprast, kā tad būtu jāadaptē esošā likumdošana, esošā politika, un tas ir tas, ko vēlos atspūgļot šavā, savā ziņojumā. Ļoti gaidīšu jūsu ieteikumus. ITRA komiteja arī ir ļoti interesēta šajā ziņojumā. Mums ir jādefinē, kā vēlamies ar viņiem sadarboties attiecībā uz šī, šo ziņojumu. Un, protams, man nav jāsaka, ka struktūra politika, reģionālā politika, ka, ka sinerģija starp šīm divām politikām uh, tiek uh, uh, galvenokārt uh, nodrošināt reģionālās attīstības uh, komitejā. Un tātad eh, mums ir īstā vieta. Šeit ir īstā vieta, kur par to runāt. Lūdzu, runātājiem dod vārdu. Tur, kur mēs runājam ne tikai par mēķiem, bet arī metodēm. Uh, es gribētu jums atgādināt, ka Lisabonas stratēģija tika balstīta uz atvērtās koordinācijas metodu, tātad nacionālie scenāriji tika piekļau, pieļauti. Kohēzijas politika, kur otr, eh, no otras puses eh, tiek eh, balstīta uz tādu kā redistribūciju, jeb pārdali, kur dalību valstīs uh, eh, tiek uh, šie te līdzekļi pārdalīti un uh, līdzekļi, kas ir bāzēti Briselē, tātad šeit, un pēc nepieciešamības tie tiek pārdalīti dalību valstīs. Un tagad es vēlētos arī uzsvērt teritoriālo ietekmi, tātad kohēzijas politika, kura uh, Eh, ļoti ātri eh, tika piemērot pētniecības sektorā. Un kādas tad ir teritoriālās sektas? Atkal eh, es gribētu zināt atpak, atgriezinisko saiti, kā tas um, darbojās. Un vēl šī te tendence uh, uh, pār kohēzijas politiku, uh, politikas līdzekļu piemērošanu uh, pētniecībai. Es negrasos šobrīd eh, analizēt eh, saturu, bet vēlos, lai jūs ietvertu arī teritoriālo um, ietekmi savā ziņojumā, ja arī pieminēt vismaz. Vai neviens cits šajā jautājumā nevēlas izteikties? Tādējādi es vēlos teikt, ka varam beigt uh, debatas par 12. punktu. Pateicos Lambērkungam. Ceru, ka ziņojums izdosies uh, ļoti labs. Eh, runātājs no zāles. À, ah. es atvainojos, Lambers man īstenrojas, saka, ka eh, varbūt, ka šo ziņojumu eh, es varētu nākt klajā martā. Jā, tas tā varētu būt, saka priekšādātais kundze, jā, bet tas būs tajā brīdī, kad mēs izvērtēsim kohēzijas politikas prioritātes un arī to, uh, tieši šo te nākotnes dimensiju, ko jūs um, minējāt, ka tas būs ļoti piemērots brīdis. Tādējādi paldies jums un varam uh, doties uh, pie nākamā punkta, tas ir citi jautājumi, vai ir kādam citi jautājumi. Ja nē, tad viens, uh, viena informācija. Uh, vakardien visi runāja par uh, Eiropu 2020 dokumentu, kas um, ir komisijas dokuments un šobrīd pieejams. Uh, uh, publiskai apspriedei uh, caur interneta, caur, caur tīmekļa vietni. Uh, līdz pat 20. janvārim tas ir apspriežams, ja kāds vēlas dot savu pienesumu, dariet uh, to mm, pirms Ziemassvētkiem pretējā gadījumā. Tam, manuprāt, uh, būs, ja, kaut arī oficiālais datums ir janvārī, es domāju, ja gribat, lai jūsu teiktais um, tiktu um, piemērots, uh, tad tas jādara pirms Ziemassvētkiem. Tātad šeit ir vairāki, vairākas kohēzijas politikas saistītas jomas, piemēram, ja jūs tur varētu izteikties, kā mērķu sasniegšanai kohēzijas politika mēs varētu labāk piemērot, tas ir tas, kas ir nepieciešams. Uh, un 14. punkts. Nākamā sanāca laiks pirmdiena un otrdien.